Guten Morgen, liebe Kolleginnen un kolēģi. Labrīt, godāmie kolēģi, dāmas un kungi. Pagājušajā nedēļā mēs bijām Kanādā, un kopā ar IKO mēs apspriedāmies par lidojumu drošību. Un īsi pēc mūsu diskusijām mēs uzzinājām, ka virs Ēģiptes lidojums A320, kas devās no Parīzes uz Kairu, uh, ir eh, nokarētis un 66 eh, cilvēki ir gājuši bojā. Protams, eh, mēs vēlētos paust savu līdzjūtību cietušajiem un ģimenēm, un tāpēc es gribētu visus aicināt piecelties un uh, ieturēt vienu minūti klusumbrīdi.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 Jūs eh, esat to saņēmuši, un ja līdz rītdienas pusdienas 12.30 12, nebūs saņemts neviens iebildums, uzskatīsim, ka šie lēmumi ir akceptēti. Tagad astotais eh, darba kārtības punkts par EASA regulu. Jūs noteikti visi atcerēsieties, ka uh, komisāra Bulča pagājušā gada decembrī uh, nāca klajā ar priekšlikumu par uh, aviācijas pakotni. Un pēc tam martā mēs saņēmām priekšlikumus par EASA mazliet detalizētāk. Uh, kopš uh, šī laika referents uh, Mariens uh, Jānis Marinesko ir sagatavojis savu ziņojumā projektu. Uh, Mēs esam uzaicinājuši vairākus ekspertus par bezpilota uh, lidaparātiem un kas arī sagatavo savus ziņojumus. Tātad te ir runa par uh, Tomasu Mildenbergu no European Cockpit Association, tāpat arī Juka Hannola no Somijas transporta drošības aģentūras un uh, Herns Tumels no Francijas DGAEC. Diemžēl Eriks Sīvels nevarēja ierasties veselības apstākļu dēļ. Mums ir izdevies šajā īsajā brīdī mm, nodrošināt arī ekspertu no uh, jāsa, bet uh, jebkurā gadījumā es gribētu pateikties visiem ekspertiem par viņu um, iespēju ierasties, un es uh, arī priecājos, ka mums būs iespēja apspriesties šeit komitejā. Došu vārdu tagad referentām Janam Marienam Marinesku, pēc tam izteiksies mūsu viesi. Thank you. Uh... Paldies, priekšādētāji, godāmie kolēģi. Vispirms eh, liels paldies par eh, iespēju sadarboties ar eh, maniem kolēģiem, ainu referentiem. Mēs esam norganizējuši jau vienu sanāksmi, un nākamā sanāksme tiks organizēta pēc divām nedēļām. Domāju, ka kopumā šis priekšlikums, ko ir sagatavojusi komisija, ir visnotaļ labs. Domāju, ka tas eh, nāks par labu EAS sadarbībai. Gan EAS sadarbībai vispārīgi, gan arī uh, dažādām specializētām tās aktivitātēm. Es gribētu pateikt tikai pāris vārdu par eh, vairākām jaunām normām, kas ir iekļautas regulā. Par drošību. Es, protams, atbalstu EASA iesaisti drošības nodrošināšanā, bet te ir runa tikai par drošību, kas saistās ar drošumu, tātad jo īpaši kiberdrošība. Piemēram, aerodromiskais aprīkojums, kas saistās ar drošumu, tāpat arī izmeši, vide. Domāju, ka ASA varētu iesaistīties arī šo uh, jautājumu risināšanā. Taču attiecībā uz IKO pielikumiem un nosacījumiem un, uh, this... un zemes pakāpojumiem uzskatu, ka šeit ir vērojams ļoti labs progress. Domāju, ka tas nodrošinās priekšrocības lidostu darbībā. Runājot par budžetu, saņemt daļu no izmaksām un pārņemt arī dažas no eiro kontrola darbībām arī uh, būtu iespējams. Ar saviem grozījumiem mēs uh, runājam arī par uh, konfliktu zonām un uh, uzskatām, ka jāsa vajadzētu iesaistīties šādām risināšanā. Attiecībā uz um, lidojumu datiem un reālaika datiem Tas nozīmē, ka šie dati ir jānodod zemē un jāreģistrē uz zemes. Tātad šiem datiem ir jābūt pieejamiem reālaikā. laikā gadījumā ierodas incidenti vai negadījumi. Pēdējais par bezpilotu lidaparātiem. Uzskatu, ka nākotnē tas eh, būs viens no lielākajiem izaicinājumiem, jo īpaši aviācijas drošības dēļ. Tieši tāpēc esmu ieteicis organizēt šīs dienas diskusijas. Domāju, ka mums vajadzētu vairāk par to padomāt jau regulā, Mums eh, vajadzētu varbūt prasīt komisijai gatavot deleģētu aktu šajā jautājumā. Mums ir eh, jāpieņem vispārējās nostādnes, piemēram, identifikācija, reģistrācija, eh, geofencing. Ir vairāk punkti, ko noteikti vajadzētu iekļaut regulā, un tieši šī iemesla dēļ vēlējos uzklausīt speciālistu viedokli. Paldies! Paldies! Tagad kā pirmajam došu vārdu eh, Tomasam Mildenbergeram no European Cockpit Association. Priekšādātāji, referenta kungs, godāmie deputāti, es vēlētos jums pateikties par iespēju uh, sagatavot eh, jums savu tehnisko atzinumu. Es runāšu īpaši par bezpilotu lidmašīnām, par droniem. Esmu Uh, pilots darbojos Vācu aviokompānijā un uh, tāpat arī esmu Eiropas uh, pilotu asociācijas priekšādātājs. Tāpat arī darbojos IKO panelī Monreālā. Ņemot vērā man atvēlēto uh, ierobežoto laiku, es uh, gribētu pievērsties trīs galvenajām jomām, kas saistās ar bezpilotu uh, lidaparātu drošu izmantošanu mūsu gaisa tāpā. Uh, Pirmām kārtām noteikumu piemērošana. Otrām kārtām uh, nepieciešamība iegūt dronu licenciju. Un treškārt tehniskie ierobežojumi droniem. Droni klavē pie mūsu durvīm, un viņi noteikti nekur nepazudīs. Tie jau lido bieži vien bez adekvātiem noteikumiem. Uh, Drošā dronu eksploatācija ir ikviena interesēs. Tas attiec gan uz sabiedrību, gan uz regulātoriem, gan uz aviācijas eh, cilvēkiem, gan arī uz pašu dronu industriju. Ir eh, vairākas ļoti mm, nožēmīgas problēmas, kas ir jāņem vērā gatavojot noteikumus. Tātad te runa par jaunu metodoloģiju, pilnīgi jaunā un iepriekš eh, nepārbaudītā aviācijas sektorā, proti droni. No pilotu uh, viedokļa mūsu galvenās bažas saistās ar atvērtās kategorijas droniem, uh, kurus iesaka EASA. Tātad te ir runa par um, tādiem kā zema riska droniem šajā kategorijā, kas uh, var lidot bez organizācijas uzraudzības. Tātad ir runa par droniem līdz 25 kg. Īsnībā tas ir tāds kā cementa maiss. Problēmas e, ir tādas, ka uh, droni uh, var aizkavēt lidmašīnas, paceļoties un nolaižoties, tāpat arī militārās lidmašīnas, un tas viss var notikt uh, līdz pat 150 metru augstumā no zemes. Tā kā mums ir tikai viena gaisa telpa un mēs visi lidojam šajā vienā gaisa telpā, tad mums visiem ir jāievēro vien un tie paši principi un, iespējams, arī vien un tie paši noteikumi. Uh, Vienlaicīgi mums ir jāsaprot, ka lielākā daļa no dronu izmantotājiem nav aviatori. Eh, dažiem pat neinteresē aviācija. Viņi izmanto dronus eh, tikai eh, savam priekam. Mēs redzam, ka viņi pat neapzinās, ka viņi ierobežo gaisa telpu un rada risku pārējiem. Tagad esmu izklāstījis, to, kas notiek, un pievērsīšos saviem trīs punktiem, proti noteikumu piemērošana, tā skaitā dronu reģistrācija, lai ļautu pilotiem tos identificēt. Protams, ir iespējams pieņemt vislabākos noteikumus pasaulē, bet ja tie noteikumi netiek piemēroti, tad tiem nav nekādas ietekmes. Um, mēs ceram, ka policija um, paveiks savus pienākumus, bet ja viņiem nebūs vajadzīgo mācību un aprīkojumu, tad viņi neko nespēs izdarīt. Uh, Un daži, eh, dažas policijas eh, iestādes eh, dažās valstīs pat uztraucas par šādu papildu pienākumu uh, saņemšanu. Katram drona pilotam ir vajadzīga licence. Protams, šai licencei ir jābūt atbilstīgai drona radītiem riskam, un šo licenci ir jāizdod atbildīgai iestādē. Uh, tikai ļoti zemes kategorijas droni var tikt atbrīvoti no šī ierobežojuma, taču Tie varētu būt droni tikai līdz 250 gramiem un ar uh, ierobežotu kapacitāti. Pēc tam mēs varētu šos noteikumus padarīt vienkāršākus, ja uh, zinātnieki m, mm, iegūs pierādījumus, ka arī smagāki droni nerada risku. Trešais punkts - tehniskās eksploatācijas ierobežojumi. Uh, ir vajadzīgas konkrētas īpašības, lai varētu kompensēt to, ka pilots neuzro, neatrodas uz līdaparāta. Piemēram, droniem nevajadzētu būt spējīgiem izlidot no gaisa telpas, kurā tiem ir atļauts lidot. Tāpat arī tie nedrīkst lidot augstāk vai tālāk nekā ir pieļaujams. Tāpat arī pilotam vajadzētu visu laiku uh, paturēt dronu savā redzeslokā, un ja drons izlido no pilota redzesloka, tad tam vajadzētu būt spējīgam pašam izvairīties no pretī lidojošiem objektiem. Es gribētu arī atgādināt, ka mums ir strikti jāievēro visi noteikumi, tā skaitā obligāta reģistrācija, licences pilotiem un tehniskie ierobežojumi droniem. Noteikumi, kā to panākt, ir jāveido tā, lai mūsu drošās debesis nekļūtu par dronu spēles laukumu. Tas ir ļoti liela, tā ir ļoti liela atbildība un tā gulstas uz jums, likumdevējiem. Paldies! Liels paldies um, Mildenberger kungam! Nākamais izteiksies Juka Hanola no Somijas uh, transporta drošības aģentūras Trafī. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšādātāji! referenta kungs, deputāti. Mums ir unikāla iespēja palīdzēt Eiropas uzņēmumiem radīt darba vietas un izaugsmē Eiropā. Ir skaidrs, ka, ja runa par bezpilota lidaprātiem, kas darbojas vienā un tā pašā gaisa tāpā un par lidostām, tad mums ir vajadzīgi noteikumi, drošības tīkli un tā tālāk. Ar to nodarbojas IKA un vēlāk vai uh, ātrāk šī, šie aparāti kļūs par daļu no gaisa satiksmes. Vislielākais izaicinājums ir visas šīs operācijas, kuras mm, parasti veids mazāki lidaparāti un mazāk aprīkot lidaparāti. Tieši tāpēc mums jābalsta noteikumi uz risku. Uzņēmumi, kas darbojas šajā nozarē, bieži vien ir pavisam nelieli jauni novatoriski uzņēmumi un mēs nevaram šos uzņēmumus ierobežot ar mm, ļoti lielu birokrātisku slogu vai arī ļoti lieliem izdevumiem, kas bieži vien pat nesaistās ar drošību vai drošumu. Mūsu noteikumiem ir jābalstās arī uz izpildi. Tehnoloģijas attīstās ļoti ātri, un detalizētas tehniskas prasības ļoti ātri zaudē savu aktualitāti. Piemēram, mm, Somijas noteikumos mēs uh, uh, liekam uzsvaru uz sasniedzamo drošības līmeni. Mēs nesakām, kādā veidā šis drošības līmenis ir jāsasniedz. Tas ir atkarīgs no operatoriem. Uh, vienlaicīgi ar EASA vispārīgo noteikumu izstrādi mēs gatavojam īstenošanas noteikumus, kur uzņēmumi tiek iedalīti trīs kategorijās. Uh, atvērti, specificēti un certificēti. Certificētā kategorija ļoti, ir ļoti līdzīga pilotu vadītiem lidprātiem. Tātad te ir runa par uh, to, ka mums noteikti ir vajadzīgs ieguldījums arī ar, no nacionālajām aviācijas iestādēm. Tad ir atvērtā kategorija, kas, manuprāt, varētu kļūt pārāk ierobežojoši, ja mēs paskatāmies uz sākotnējām idejām Eiropas līmenī. Uh, Lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga šajā atvērtajā kategorijā, mums ir jābalsta noteikumi uz risku un jāatstāj um, dalību valstīm vajadzīgā elastība. Ir skaidrs, ka attiecībā uz pārējām divām kategorijām mums ir vajadzīgi Eiropas noteikumi, lai nodrošinātu um, brīvus pakāpojumus. Un atvērtajā kategorijā ir vajadzīgs elastīgums. Pietiktu ar augsta līmeņa ietvaru, ar dažu standārtu noteikšanu industrijai. Šeit, piemēram, ir runa par lauksaimniekiem, kas pārbauda savus vīna laukus, rūpnieki, piemēram, skatās, kas notiek ar tiltiem vai veidzirnavām. Tad, tad šādā veidā uh, var pilnībā izmantot jaunās tehnoloģijas, un ja tiks radīti pārāk sarežģīti noteikumi, tad to vairs nevarēs izdarīt. Šādās operācijās mums ir jāveicina drošība, varbūt ir jāveido mobīlas aplikācijas, lai saprastu, kur eh, šie lidaprāti var vai nevar lidot, tad te runa par geofencing. Šie lidaprāti lido eh, zem 150 metriem, un, protams, Eh, arī pilotu lidaprāti var lidot eh, šajā zonā, bet galvenokārt tie ir militāri lidaprāti vai policijas helikopteri. Gribētu norādīt, ka šajā atvērtajā kategorijā ir vajadzīgs ekspertu zināšanas, bet tas ir jādara nacionālā līmenī, un šīs specifiskās problēmas mēs nevarēsim atrasināt Eiropas līmenī. Ja tas tiks darīts, tad šie noteikumi būs pārāk ierobežojoši. Uh, Protams, būs sarežģīti atrast pareizo līdzsvaru šādiem noteikumiem. No drošības aspektiem mums ir jāatrod veids identificēt šos aparātus. Tāpat arī ir jānodrošina, lai mm, šie lidaprāti nevarētu ieliedot eh, aizliegtā teritorijā. Noziedznieki neievēro noteikumus, tieši tāpēc mums ir vajadzīgi pretpasākumi. Ar šādu identifikācijas sistēmu Eh, katrs eh, neidentificēts lietaprāts var tikt uzskatīts par apdraudējumu. Tas nozīmē, ka eh, kaut kādā brīdī mums būs vajadzīgs uh, UTM, tad, tad satiksmes pārvaldība. Pašreizējais satiksmes apjoms mums nepieprasa šādu pārvaldību, bet mums vajadzētu to sākt jau attīstīt. Mums ir jāņem vērā gan drošības, gan drošuma aspekti. Uh, Esam pieredzējuši ļoti daudz uh, incidentu starp droniem un lidaprātiem. Uh, Uh, valstīs, kur noteikumi ir ļoti strikti. Noteikumi īsti nepalīdz uh, tikt galā ar šādām problēmām. Mums ir jāpalīdz mazajiem operatoriem darboties drošāk. Ir jānodrošina viņiem instrumenti līdzekļi saprast gaisa telpas darbību. Uzskatu, ka šādā veidā mēs varēsim viņiem palīdzēt vairāk nekā pieņemot ļoti detalizētus tiesību aktus. Vietnēsiet. Paldies, un nākamais runātājs ir Rišārs Tumels no uh, Francijas delegācija. Cenamies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, komitejas uh, pārstāvi. Man ir iespēja izmantot šo izdevību un uh, dalīties ar jums mūsu pieredzē par ērpās uh, regulējumu. Mēs nesen to esam aktualizējuši Eh, un nozare atzīst, ka šī regula eh, nedaudz atpaliek eh, no straujās tirgus attīstības. 18 tūkstoši operātoru no mediju un reklāmas sektora jau darbojās šajā sektorā. Pārējie pārstāv celtniecības sektoru un citas nozars. Tirgus aug. Lai varētu veicināt nozars attīstību, pagājušajā gadā mēs izveidojām komiteju, kurā piedalās nozars pārstāvi, kas palīdz izstrādāt tiesību aktus, kas ir saistīti ar uh, ziņu aģentūru darbību, un uh, tiek izstrādāt arī tehniskie noteikumi. Uh, jaunās komitejas uh, sāka realizēt uzdevumus, uh, kas ir vērsti uz eh, risinājumu meklēšanu īsā un vidējā termiņā, lai varētu uh, uzraudzīt uh, dažādos uh, tīklus. Es vēlētos uh, iezīmēt galvenās iezīmes, kas raksturo mūsu pieju eh, likumdošanai un kā to saskaņot ar ES likumdošanu. Ir jānodrošina drošums pirmkārt, bet nozare attīstās un ir svarīgi um, to netraucēt. Un ir svarīgi ņemt vērā gan dronu izmantošanu, gan pilotējumu lidaparātu izmantošanu civilajā aviācijā. Un ir e, jāņem e, vērā dažādās dronu e, kategorijas, un EASA savā tehniskajā atzinumā ir um, izklāstījusi savu viedokli. Uh, ir divi scenāriji Un šī pieeja ir uh, palīdzējusi sniedzot uh, operatoriem skaidrs norādes un samazinot administratīvo uh, slogu nozarei un civilās aviācijas uh, pārvaldei. Galvenais ir elastība. regulation would not be able to follow the Un e, svarīgākais ir sekot e, industrijas attīstībai, e, neierobežojot to, tāpat laikā nodrošinot drošumu. Ceturtais princips ir mēroga noteikšanas iespēja. Regulu nevar vienkārši pārņemt, nokopējot normas, kas ir spēkā uh, pilotējumiem lidaparātiem. Un visbeidzot, ir nepieciešamība arī noteikt zināmu subsidiaritāti. Ņemot vērā industrijas attīstību visā Eiropā un ņemot vērā arī ierobežojums, piemēram, sociālā pieņemamība tam, uh, Eh, ka droni varētu tikt izmantot apdzīvotās teritorijās. Pēc tam arī militāra apmācība dažādās valstīs atšķirs un no vienas puses ir jānodrošina brīva uh, preču pārvietošanas, iespējama pakalpojumu piedāvāšana, te pašā laikā nodrošinot uh, Eh, pēc iespējas zemākus riskus, īpaši tā saucamajā atvērtajā dronu kategorijā, izstrādājot attiecīgu eh, reģistrācijas noteikumu kopumu. Es runāju par profesionālu dronu izmantošanu, bet es nedomā, nerunāju pagaidām par drošības jautājumiem, kas saistīti ar privātu dronu izmantošanu. Jūtīgu zonu pārlidojumi. Uh, Pieredze rāda, ka uh, droni ir radījuši grūtības uh, gaisa telpas pārvaldībā. Un tieši tādēļ ir svarīgi organizēt uh, ministriju kop, kopēju darbību, lai uh, Uh, varētu uh, labāk regulēt civilo dronu izmantošanu Francijā. Pirmkārt, uh, importētājiem un pārdevējiem katram dronam ir jāpievieno labas uzvedības noteikumi. Jānosaka masas ierobežojumi attiecīgiem droniem un jāizveido gaismu signalizācijas noteikumi un identifikācijas noteikumi. Daži senatori piedāvā likumu, kas ņems vērā šīs manas minētās rekomendācijas, bet norādīti ir arī e, tehniskie ierobežojumi attiecībā uz droniem. Un paldies par šo iespēju piedalīties un būtu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Dank. Der nächste ist jetzt Paldies, un nākamais ir Lukstipets no EASA. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt visiem. Mēs gribētu atzīmēt faktu, ka komisijas priekšlikums ir lielā mērā saskaņā ar to, kas tiek prasīts no EASA, lai nodrošinātu drošības uh, sistēmu aviācijā. Uh, bet ņemot vērā uh, šo te jauno parādību, kas ir sarežģīti izaicinoši, kā iepriekšējie runātāji jau atzīmēja, ir uh, ļoti uh, atbilstoši jādefinē, kādas normas ir attiecināmas uz katru no dronu kategorijām. Un tie būtu jāsadala tātad zema riska, vidēja riska un augsta riska uh, lidojošos objektos eh, vai dronos. Protams, ka mēs varam izmantot eh, veiktspējas, veiktspējā balstītu pieeju, un mēs vēlētos atzīmēt, ka nepieciešama vienota Eiropas pieeja, kuru vienādi interpretētu visi or, operatori, un uh, vajadzētu ļaut šim tirgum attīstīties bez nevajadzīgiem ierobežojumiem. Nākošais eh, punkts - regulētāji. Tad, eh, likumdevēji, tad, kad viņi cenšas pieņemt likumus, viņi jau ir novēlojušies attiecībā uz tehnoloģiem. Nu, varbūt ne aviācijā vien tas notiek arī citās nozarēs, un attiecībā uz droniem arī likumdevējs ir iekavējies. Un tāpēc uh, vienīgais risinājums ir strādāt kopā, lai vienotos par attiecīgām kategorijām. Tas būtu pamats, lai varētu nodrošināt attiecīgas drošības prasības un drošības līmeņa ievērošanu. Mūsuprāt, ļoti svarīgi ir darboties ātri, lai parādītu Eh, lai padarītu dronu integrāciju Eiropas debesīs eh, iespējamu, un tāpēc ir ļoti eh, viegli, tādēļ ir pietiekoši laicīgi tagad jānosaka tās pamatnormas, kas būtu jāievēro. Un būtu ļoti svarīgi nedarīt to katrā valstī atsevišķi, bet rast kopsaucēju un darīt to Eiropas līmenī. Un būtu ļoti labi, ja sistēma būtu um, veidot kopīgi, kur ir noteikti kopējie ierobežojumi. Uh, tad, kad mēs runājam par uh, zema riska dronu kategoriju, un uh, tas jau viss ir labi, bet ir jānodrošina arī kontrole pār viņu pārvietošanos. Ir jābūt noteiktam nozara standartam. Uh, un pēc definīcijas tas ir jānodrošina nozarei. Savukārt mums ir jāveic eh, šis te izvērtējums balstoties uz eh, risku, lai varētu attiecīgi piedāvāt eh, noteiktus risinājumus un lai droni pildītu gan drošības, gan vīdes prasības. Daudz runāja par to, kā tad īstenot un kontrolēt ievērošanu. Tas ir ļoti svarīgi, un tas ir, protams, jādara nacionālā līmenī. Uh, Te nav nekādu strīdu par to, kā īstenot šo te globāli pieņemto tiesību aktu kopumu. Svarīgi ir, kā tad tiks īstenota tā likumdošana, kas normas, kas tik noteikts Eiropas līmenī. Uh, Un e, tādēļ ir jārealizē ne tikai due fencing e, prasības, e, kas ir jāievēro nozarē, bet mm, svarīgi ir arī, kā uz vietām dalību valstīs tiks kontrolēta viss šī sistēma. Drošības pārvaldības sistēma ir jābūt Eiropas līmenī, lai mēs to varētu uzspiest un prasīt no visiem operatoriem, lai tie ievērotu attiecīgas normas, uh, uh, dronu izmantošanai. Un mēs presē katru dienu vērojam, ka reizēm notiek kādi nelēmas gadījumi vai, nu, gandrīz notiek kādi uh, incidenti. Uh, tādēļ mums ir jāizveido tā saucamā uh, uh, incidentu ziņošanas sistēmu, lai mēs varētu zināt no pieredzes, kas notiek, kādos apstākļos notiek, lai mēs zinātu, ko Eiropas līmenī darīt un lai visas dalība valstis varētu uh, gūt labumu no šīs te informācijas, um, īpaši tās, kurām trūks pieredze šajā jomā. Vēl kāds elements, kurus vēlētos minēt, ir vajadzība nodemonstrēt atklāt eh, sabiedrībai, ka droni nav nekāds specifisks atsevišķs gadījums. Tad, kad mēs, eh, piemēram, skatāmies uz gaisa baloniem, Eiropas eh, likumdošana gaisa baloniem, kas darbojas vietējā līmenī, tātad Eiropa ir noteikti šīs drošības um, um, līmeņus un tā tālāk, bet to ievērošana tiek kontrolēta un realizēta vietējā līmenī. Tad, tad tas nav nekas jauns, un tāpēc mums vajadzētu balstīties tajā pieredzē, kas ir uzkrāta pagātnē. Un visbeidzot, mums ir ārkārtīgi svarīga lieta. Ja mēs visi esam pārliecināti par to, ka Eiropas debesīs droniem ir sava vieta, ir svarīgi operatoriem un nozarei, uh, lai mēs neuzspiestu papildus nacionālus tiesību uh, aktus, kas apgrūtinātu īpašo jauno novatorisko uh, uzņēmumu uh, darbību. Un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem šajā ziņā. Tāpēc ir jādefinē, ir, kāda ir šie ierobežojumi saistībā ar drošību, un tas ir jādara kopā ar nozars pārstāvjiem. Uh, Jā, liels paldies un vēlreiz liels paldies eh, visiem eh, runātājiem. Bet es vēlētos sveikt eh, mūsu apmeklētāju grupu, kas pārstāv Nacionālo transporta federāciju, ko ir uzaicinājusi Kristīna Alāna. Jetzt hat das Wort Gabriele Preuß. Un tagad došu vārdu N referentiem pirmā Gabriela Kroisa. Jā, paldies, priekšsādētāji. Es vēlētos vispirms pateikties eh, visiem runātājiem. Mana pieredze pēdējo nedēļu raitā eh, ļaus man pašai pārliecināties par to, cik politisks un ļoti svarīgs ir šis ziņojums. Un es vēlētos minēt kādu punktu, ko varbūt neatradu komisijas sākotnējos priekšlikumos par eh, drošību saistību ar eh, sociālo nosacījumu pasliktināšanos eh, Eiropas aviācijas jomā. Un tādēļ es piedāvātu iekļaut šeit jaunu pantu, kas būtu veltīts šai tēmai. Nu, kas attiecas uz ziņojumu kopumā, tad es gribētu teikt, ka EASA kompetences ir jāstiprina, lai tā labāk varētu pildīt savus uzdevumus saistībā ar drošības un drošumu nodrošināšanu. Ir jāraugās, lai EASA pildītu attiecīgās drošības funkcijas, kas ir paredzētas 76. Eh, pantā attiecībā uz drošības ievērošanu pārlidojumos pāri uh, militāro konfliktu zonām. Ir svarīgi uzsvērt arī EASA eh, e lomu uh, vīdas aizsardzībā. Uh, ievērojot attiecīgos starptautiskos standartus. Bet ir skaidrs, ka es ir jākoncentrējas uz eh, tiem faktoriem, kas ir tieši saistīti ar viņu pārziņā esotajiem eh, jautājumiem. kā arī jānodrošina aviācijas, uh, aviācijā darb, iesaistīto personu drošības nodrošināšanai. Un ir jāizvērtē uh, um, tie punkti, kas ir saistīti ar drošības standartiem, uh, Tikai balstoties uz uh, rezultātu izvērtējumu situācijās, kad tas ir nepieciešams. Ja komisija turpinās eh, sadarbību ar dalību valstīm un EAS noteiktās situācijās, tad ir svarīgi uh, lai šīs sadarbības rezultātā tiktu risinātas esošas problēmas. Daudz ir runāts par jāsa mm, kompetenci kopumā, un tās darbībā ir noteiktas izmaiņas un jaunas funkcijas, un tādēļ nedrīkstētu Tādēļ būtu jāpielāgo budžets šīm te eh, jaunajām eh, funkcijām un ir svarīgi paredzēt eh, finansējumu arī šī funkcija nodrošināšanai nākotnē. Nedrīkst aizmirst arī par uh, citiem aviācijā iesaistītajiem uh, aktieriem mums ir jāpiedāvā šie praktiskie risinājumi, un kas, manuprāt, ir svarīgi. Ir jāskatās arī uz izmaiņām citās nozarēs, piemēram, 123. panta grozīšanu. un tas attiecas cienījamie kolēģi, mūs gaida pietiekoši saspringts darbs pie šī tiesība akta, bet es domāju, ka mums ir labs sākums un mm, labi piedāvājumu grozījumiem. Paldies arī ekspertiem par šo eh, sniegto uh, informāciju, ko mēs noteikti varēsim izmantot. Jā, liels paldies! Un tagad Čekija Fosteri. Paldies priekšsēdētājiem! Un paldies uh, par šo informāciju, ko saņēmām par droniem. Uh, Marinesko kungs ir eh, izmainījuši šo to komisijas eh, dokumentā, un pie tās vēl atgriezīšos, kad runāšu par droniem. Daži no grozījumiem ir atbalstāmi, taču ir virkne tādu, kurus mēs nevaram atbalstīt noteiktu iemeslu dēļ. Atsauce uh, kas uz kompetento iestādi un aģentūru maina uh, visu dokumenta virzību. Kopā tāda ir 61 grozījums. Mēs te nevaram nodarboties ar mikroregulēšanu, mm, cenšoties regulēt to, kā dalība valstis eh, vāda savu uh, gaisa uh, satiksmi Es nedomāju, ka mūsu kompetencē ir to darīt. Mūsu darbs ir nodrošināt to, bet dalību valstīm pašām ir jāizlem, kā tās detalizēti rīkojas. Name, um, EASA. EASA ir Eiropas aģentūra, un līdz ar to mums ir jārunā uh, par uh, EASA statūtu jautājumiem. Un svarīgi ir, ko uh, dalība valstis uh, ir iekļaujuši savos tiesību aktos. Uh, Eh, kā eh, aģentūras nosaukumu, un līdz ar to mainīt aģentūras nosaukumu nevajag. Mums ir EMSA, piemēram, kas ir jūras transporta drošības aģentūra, un tad ir drošība, aviācijas drošības aģentūra, un tieši drošība ir svarīgākais vārds. Šie ir eh, divi vārdi, kas ir paši svarīgākie attiecībā uz for, formulējumiem. Uh, 14. grozījums par deleģētiem aktiem. Protams, ka būs tādi gadījumi, kad ir e, pieņemami, ka EASA vai komisija e, veic uh, izmaiņas uh, caur deleģēto aktu, bet tas nevar attiekties uz jebkuru jomu. Noteikti ir tādas jomas, uh, kur ir jābūt diskusijām parlamenta līmenī un arī dalību valstu līmenī, un mēs nevaram visu vienkārši deleģēt. Nu, tas neatiec uz visām daļām, bet uz dažām noteikti. Uh, Komisijas eh, dokumentā bija atsaucis uz IKA runājot par troksni un emisijām. Mēs piemērojam IKO standartus, un tādēļ mēs vēlētos, lai atsaucis uz IKO būtu. Uh, un nevis vienkārši kaut kur dokumentu ievaddaļā, bet visā dokumentā, tur, kur tas ir atbilstoši, jo mums ir jāievēro starptautiskie standarti. Pretējā gadījumā nozarā nebūs nekādas noteiktības. Mēs neatbalstām izpildu valdi, man liekas, valdi kā tāda ir pilnīgi pietiekama. Tas ir vēl viens jauns birokrātijas līmenis, un mēs te neredzam nekādu pievienoto vērtību. Uh, attiec uz EASA starptautisko pārstāvniecību atklāšanu. Nu, varbūt, ka tā ir laba doma, bet uh, svarīgi, lai pārstāvniecība būtu Kanādā, kā, lai būtu Vašingtona, varbūt Singapūra, Dubai, varbūt vēl kādās svarīgās jomās, kur tas būtu liederīgi, lai būtu EASA pārstāvs klātesošs. Un kas attiec uz finansējuma uh, mainīšanu un dažu uh, maksu struktūras mainīšanu Eirokontrolē un to uh, pārcelšanu uz EAS, es nedomāju, ka tas ir labs risinājums. Ir jāņem vērā tas, ar ko EAS ir jāstrādā, ir jānodrošina ilgtermiņa finansējumu. 75% nāk no nozares. Uh, Tā kā piedāvātais risinājums, manuprāt, nav uh, tas labākais. Runājot par drošumu jautājumu, Eh, izlūka informācija, analītiskā informācija, drošums, eh, tas ir ļoti svarīgi, tādēļ regulas eh, pārskatā būtu svarīgi to iekļaut. Brīvprātīga sadarbība ir daudz uh, labāka uh, pēc visiem šiem teroraktiem un vajadzētu turpināt to attīstīt, bet svarīgi ir, kā to darīt. Tālāk par uzraudzību. Uh, ir ļoti svarīgi, lai būtu atbilstoša uzraudzība, bet ir uzņēmumi, kas prasa, lai tiktu noteikts, kas da, eh, to veids, vai tā būs EASA vai dalībvalsts. Tā kā mums ir galvenais jānodrošina, lai tas viss eh, noritētu gludi un nebūtu divkārt par to jāmaksā. Nu, tie ir svarīgākie punkti, kas, manuprāt, eh, ir svarīgi, un tagad par droniem. Šī komiteja noteikti zina, ka esam gadu strādājuši pie ziņojuma, jo mums ir ziņojums par droniem, un kā referentē man ir bijušas padziļinātas diskusijas ne tikai ar EASA, eh, bet arī ar jārus pārstāvjiem, eiro kontroli, eh, transporta departamentiem, eh, apvienotie karalistē, pilota asociācijas, samrināšu cilvēkiem. Uh, Vašingtonā runājot ar uh, informāciju, ko esam saņēmuši. Un ņemot vērā, ka visiem mums ir ļoti in līdzīgas intereses, mēs es, mums ir iespēja uh, nonākt pie ļoti laba ziņojuma. Nu, zinot, ko mēs vēlamies panākt uh, pēc, pēc sešiem mēnešiem, ir ļoti apsveicami. Eh, gatavība lidojumiem, eh, komerciāla un atpūtas izmantošana, dronu identifikācija, reģistrācija, eh, apmācība, organizācijas certifikācija, datu aizsardzība, geofencings, lidojuma aizlieguma zonas, augsta riska droni un tā tālāk. Te varbūt priekšsēdētājs man piekritīs, mums ir bijušas ļoti pamatīgas diskusijas par to. Uh, bet par ko man, kas man rāda bāžas. Referen, referēt, ziņojumu vajadzētu atbalstīt 700 deputātiem, kas faktiski būtu tāds pamats, no kā likumdevējiem tālāk vajadzētu strādāt. Nu, protams, ka mēs vēlamies uz to visu raudzīties no pārrobežu viedokļa, tas ir globāls dokuments, jo uh, tas viss eh, gal galā būs pamatā industrijai pieņēmot lēmums un tā tālāk, bet mēs te runājam par eh, šī tirgus vidusdaļu, varbūt ne ar pašiem attīstītākiem droniem, kas, protams, būs aprīkot ar čipiem un tā tālāk, un nerunājam par bērnu rotaļlietām, bet par šo te vidējo uh, segmentu. Un tagad runāja, runa par sešiem mēnešiem, un Mums ir četri labi pārstāvi no dažādām uh, pusēm, kas visi ir iesaistījušies diskusijā par droniem. Un daži grib runāt par to, kā mēs kaut ko nevaram izdarīt, bet mēs kaut kā vienmēr esam cenšies rast uh, risinājums tam, kā kaut ko var izdarīt. Un jautājums par to, cik labi tas viss ir virzi, var virzīties priekšu. Situācija nav uh, vienkārša. Un pats svarīgākais ir, kā mēs iesaistīsim dalību valsts tiesību sargājošās iestādes un kā notiks dronu lietotāju kontroli un kā mēs viņus pašus iesaistīsim. Un tāpēc būtu jauki dzirdēt arī kādus risinājumu piedāvājumus, ne tikai ierobežojumus. Es priekšsēdētāju tūlīt beigšu. Un ir jauki, ka mums ir viesi un. Uh, svarīgi, ka viņi dzird, ka mēs par to runājam jau gandrīz eh, gadu vai pat vairāk kā gadu. Kamarnesko kungs teica, mēs eh, vēl tiksimies ēnu referentu sanāksmēs un cerams, ka beigās būs eh, ziņojums, kas kalpos savam mērķim, un tas dos kaut ko nākotnē. Danke sehr, jetzt Matejs von Miltenberg. Liels paldies tagad, von Miltenberg kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms pateicos Marinesku kungām par lieliski sagatavoto uh, ziņojuma priekšlikumu. Jā, tiešām uh, šeit bija ļoti daudz tehniskas informācijas, bet tā ir būtiska, jo aviācijas jomā drošība ir ļoti būtiska. Jāsā e darbojas visu pilsoņu un Eiropas aviācijas nozars interesēs. Mums ir jānosaka savi standarti, kas, protams, ņem vērā IKO standārts, bet mums ir jārīkojas pašiem, it īpaši runājot par drošību un drošumu Tātad šeit 76. punkts, kur EASA e, ir e, jāpiešķir e, kompetenci arī par kiberdrošību un tāpat par konflikt zonām. Šeit ir runāms jāspēj uzņemties iniciatīvas. Tāpat nepieciešama sadarbība starp dalību valstīm, komisiju un EAS, jo, jo tikai tā mēs varam garantēt drošību. Paraugoties uz referenta grozījumiem, gribu teikt, ka tā ir ļoti laba pieeja balstīties uz rezultātiem. Mēs nostiprinam ESA starptautisko lomu attiecībā uz trešajām valstīm un arī attiecībā uz gaisa satiksmes kontroli. Protams, jāraugās, kā tas tiks īstenots, bet ideja ir laba. Uh, mazāk um, atbalstu citus Marinesko kunga grozījumus pirmajā pantā. Uh, drošība, augsti drošības standarti iet roku rokā ar vides aizsardzību un uh, Un es domāju, ka šeit šīs starptautiskās um, transporta asociācijas un akreditācija iet pārāk tālu. Mums ir nepieciešams uh, detalizētāk atrunāt šos jautājumus. Bet ir daudz grozījumu, ko mēs varētu atbalstīt. Ir vēl pāris punkti, kam vēlos pieskarties, proti budžetam un uzdevumiem. Tie arī ir ļoti būtiski jautājumi, un esmu paredzējis iesniegt par tiem grozījumus. Runājot par uzdevumiem un budžetu, mēs uzskatām, ka EASA pilnvars vai loma ir paplašināta, bet uh, tad arī mums ir jānodrošina, lai būtu iespējams šo, šīs pilnvaras izpildīt, uh, lai būtu piešķirts atbilstošs budžets jautājums tāds, vai jāpiešķir jauni un jauni uzdevumi EASA, bet uh, nenodrošinot atbilstošu budžetu. Tāpat zemes pakalpojumu lidostās, jā, šeit ir pievienotā vērtība, bet mums jābūt uzmanīgiem, jo komisijas priekšlikumā par to nav pietiekami daudz nekas pateikt, un šādu papildus uh, uzdevumu piešķiršana ir jāpamato. Uh, Tālāk par gaisa satiksmes kontroli EASA un Eirokontrolu. Šeit ir jāprecizē attiecības. Un tālāk par ietekmes novērtējumu. Un par uh, nodevu izmantošanu ESA finansējumam. Komisijas priekšlikumā tur atkal nekas nav par to teiks, tas būtu jāprecizē. Tātad tas uh, uh, industrijas maksātās nodevs varētu būt uh, liederīgs risinājums, bet ir jāskatās, lai nebūtu dublēšanās uzdevumos starp Eirokontrolu un EASA. Un lai uh, nozare nemaksātu divreiz par vienu un to pašu pakalpojumu. Tālāk par droniem. Eh, Fosters kundze pareiz norādīja, ka eh, Eiropas parlaments ir uzņēmies iniciatīvu šajā jomā, tiek gatavots ziņojums. Mums ir jāraugās uz to, lai droni tiktu droši integrēti aviācijas nozarē. Mums ir jā izstrādā noteikumi, bet mums ir eh, jāizmanto pieeja balstoties uz riska novērtējumu. Mums ir eh, jānosaka ierobežojumi dronu izmantošanai, eh, pārlidojot, piemēram, lidostas, jābūt, jāizmanto tā saucamo geofencing. Mums ir jānovērš eh, iespējams sadursmes gaisā. Ir virkne punktu, kuros mēs varētu šos priekšlikumus padarīt stingrākus. Uh, mēs vēlamies uh, nodrošināt uh, to, lai uh, dronu izmantošana Eiropas industrijā būtu droša. Paldies tagad Mārija Kīlenen. Kiitoksia puheenjohtaja. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos Marinesku kungam par viņa veikto darbu. Uh, ir uh, referents iesniecis virkni grozījumu, vairumu no tiem mēs varētu atbalstīt, bet es tomēr gribētu izteikt arī dažus kritiskus komentārus par noteiktiem priekšlikumiem. Pirmkārt, uh, šīs uh, aģentūras nosaukuma uh, Eh, grozījums eh, mani satrauc, nav īsta pamatojuma, jo tas radīs papildus izdevumus. Es eh, domāju, šeit visas atsauces uz EASA, kas ir visi, visi aprīkojums un pārējais. Kādēļ šis vārds nosaukums būtu jāmaina? Kāds tam pamatojums? Un, ja mēs kaut ko tādu uzsākam, tad mums ir jābūt pārliecinātiem, ka tas ir nepieciešams, jāapzinās arī ekonomiskā ietekme. Nākamais. Ietekme uz vidi. Tā, protams, ir jāņem vērā. Tas ir ļoti svarīgs aspekts. Jautājums uh, komisijai 72. pants. Man šeit nav īsti skaidrs. Tātad mēs runājam šai pantā par uh, iespēju noteikt uh, soda naudas vai naudas sodus personām, Bet vai tas pats ir iespējams attiecībā arī uz uzņēmumiem vai kādu uzņēmumu darbiniekiem? Nav īsti skaidrības šajā jautājumā. Tālāk. Es vēlētos, lai mēs visi uh, ieņemtu tādu mērenu pieju, uh, domājot gan par drošību, gan arī par nozars attīstību jo šeit pastāv attīstības potenciāls dažādās jomās un uh, dažādās valstīs. Līdz ar to mums ir arī jāzina, kas notiek ap šo nozari, ap ar, ar attiecībā uz droniem. Tātad mums ir jādomā par visām saistītajām nozarēm, par, par uh, tām kompetencēm, kas mums ir. Šī ir uh, jauna nozare, un tas jāņem vērā arī mūsu tiesību aktos. Es šobrīd arī strādāju pie virknes gro grozījumu Protams, es arī konsultējos ar ekspertiem šajā jomā, un mēs vēlamies novērst to, kā tiktu kavēta šīs nozars attīstība nākotnē. Paldies! Paldies! Tagad Karima Dēlī. Paldies, priekšsēdētāji! pateicos referentam. Šis uh, ziņojums ir ļoti piesātināts un es pievērsīšos, manuprāt, svarīgākiem punktiem, kas jāiekļauj ziņojumā. Pirmkārt, esmu kā uh, e, zaļā apmierināta ar to, kā tiek uh, izcelts tāds uh, punkts, kā ir jāsastāsta drošība un vides aizsardzība. Un vides aizsardzība ir liels izaicinājums uh, aviācijas nozarei, jo līdz 2035. gadam trā, satiksmes apjoms uh, paredzams, ka pieaugs par 50% un ir jāīsteno arī COP21 lēmumi. Un uh, aviācijas nozarē būtu divi risinājumi iespējami. Pirmkārt, tā, jādomā par CO2 izmešiem un uh, atbilstošu regulējumu, bet mēs jau konstatējam, ka mēs nebūsim apmierināti ar šo rezultātu, jo vēl īpaši atpaliekam no COP21 uh, rezultātiem. Otrs uh, risinājums tā tad jādomā par vieglākām lidmašīnām, alternatīvas degvielas izmantošanu, bet visi šīs uh, pārmaiņas jauninājumi nedrīkst notikt uz drošības rēķina. Un tādēļ būtu nepieciešama atbilstoša sertifikācija. Uh, lai nozarē, kur ir strauja tehnoloģiskā attīstība, nebūtu spriedzes starp drošības apsvērumiem un vidas aizsardzību no otras puses, un uz, tas būtu īpaši jāuzsver šai ziņojumā. Nākamais būtiskais punkts, man, manuprāt. Mums šai ziņojumā ir jāformulē tas, ka ir saiknes starp drošību un sociāliem jautājumiem Eh, šajā komitejā uzklausījām nesen Patriku Kāju, lai uzzinātu vairāk par MH17 lidojuma eh, lidmašīnas katastrofu Ukrainā. Vai mēs varētu līdzīgu uzklausīšanu rīkot arī attiecībā uz Germanwings katastrofu? Un es gribētu tagad paskaidrot, kādēļ šī saikne ir svarīga. Mēs nedrīkstam atstāt novārtā cilvēku faktoru Mums ir jāskatās, kādi ir līgumi, tādi nulles līgumi, eh, par, eh, jādomā par pilotu droši darba apstākļiem, par eh, ekipāžas locekļu darba apstākļiem, un ja šie darba apstākļi ir slikti, tam var būt ļoti negatīva ietekme. Un Tādēļ es vēlētos iesniegt uh, referentam konkrēts priekšlikums par šiem jautājumiem. Tāpat ir uh, um, um, vēl citi būtiski jautājumi, bet es uh, gribētu pievērsties tam, ko dzirdējām šorīt. Tātad es ļoti uzmanīgi jūsos klausījos un dronu jautājums, eh, manuprāt, ir ļoti būtisks un steidzami risināms jautājums. Šeit runa nav par zinātnīsko fantastiku, bet šis jautājums ir jārisina tagad un padziļināti. Mēs eh, ik pēc septiņiem desmit gadiem pārskatām EASA regulu un varu jums uh, likt galvu ķīlā, ka pēc desmit gadiem droni būs neatņemama mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa. Būs uh, droni, kas piegādās dažādus pirkumus, pasūtījumus, kas uzraudzīs uh, autoceļus un uh, tiks izmantot lauksaimniecībā. Un tādēļ Nevajag, eh, protams, uz visu to raudzīties kā uz apokap, apokalipsi, bet uh, drīzāk skatīties uz to pozitīvi, uz tām iespējām, kas mums, uh, eh, mums priekšā pavērsies, un tādēļ es nevēlos, lai 2026. gadā mums būtu tāds tiesiskais vakums šajā nozarē, un tādēļ ir nepieciešams vismaz minimālais ietvers, lai varētu regulēt uh, dronu izmantošanu. Un, Daži ieteikumi no manas puses. Es aizmirsu, kā jūs uh, sauc, bet uh, es šeit domāju Francijas pārstāvi no DGAS, DGAC. Tātad es vēlētos ka mums vajadzētu izveidot darba grupu Eiropas mērogā, iesaistot dalību valstu pārstāvis. E, jāatzīst, ka drons ir pilotēta lidmašīna, pil pilotēts lidaparāts. Un gaisa satiksmes kontrolieriem ir jābūt uh, iespējai uh, sazināties ar uh, šī lidaparāta pilotu. Un lai šis pilots iesniegtu kontrolas iestādē lidojuma plānu un lai šim pilotam būtu atbilstoša licence. Un, manuprāt, tas ir absolūti nepieciešams nosacījums. Protams, drons nav gluži lidmašīna un ir jāņem vērā uh, šādu lidaparātu specifika ja gaisa telpā atrodas lidmašīnas un šie droni, tie lido zemā augstumā, un šeit pastāv dubā, divējāds risks, tātad šeit kā sadalīt augstumu un horiz horizontālo telpu kā regulēt uh, lidojumu augstumu no 0 līdz 150 metriem, šādu noteikumu šobrīd nav. Jautājums. Vai ir nepieciešama obligāti vizuālā kontrole, vai ir jābūt kaut kādiem uzstādītiem aparātiem, kas novērš uh, sadursmes, vai vēl kaut kādi citi risinājumi? Tas viss ir sarežģīti, bet visi šie jautājumi ir jāizvērtē. Uh, un mums jārod risinājumi diezgan ātri. Ja droni tiek uzskatīti par lidmašīnām, tad ir jādefinē noteiktas dronu kategorijas, kas rada mazāku apdraudējumu gan lidmašīnām, citām lidmašīnām, gan arī tiem, kas atrodas uz zemes. Un uh, Manuprāt, ir jāizveido klasifikācija pēc eh, izmēra, pēc uh, navigācijas sistēmas, uzstādītām iekārtām, vai tie tiek izmantoti izklaidē vai uh, profesionāliem nolūkiem, un vēl ir citi kritēriji. Bet šobrīd nav nekādu noteikumu, nekādas klasifikācijas, tas viss ir jāizveido no nulles. Uh, Un es neuzskatu, ka droni ir kaut kāda detaļa vai nenozīmīgs jautājums. Tas ir viens ļoti būtisks jautājums, tiem nākotnē būs liela nozīme, un tādēļ mums šajā parlamentu komitejā ir ļoti daudz, kas jādara šai jomā, un es domāju, ka mums šis darbs ir jāpadara labi. Un es uh, esmu pārliecināta, ka Marines Kulkungs nāks klajā ļoti labiem priekšlikumiem, kas palīdzēs mums virzīties uz priekšu arī likumdošanas jomā. Paldies! Paldies, nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms eh, gribētu pateikties par, eh, manuprāt, ļoti labo priekšlikumu, ko ir sagatavojusi Eiropas komisija. Marinesku kungs, paldies arī jums par paveikto. Uh, Man ir palicis neatbildēts viens jautājums. Ja ESA pilnvaras tiks paplašinātas, pastāvēs ļoti liels atšķirības starp lielām starptautiskām lidostām un reģionālām lidostām. Tātad vai e, noteikumi būs pilnīgi vienādi, vai arī tiks paredzētas kaut kādas atšķirības? Paldies, e, nākamais Ismails Ertuks. Paldies! Arī no savas puses es gribētu pateikties referentam un mūsu ānu referentei Gabijai Proisai. Es domāju, ka sociāldemokrātu politiskā grupa uh, iestājas pār uh, um, ekonomisko izaugsmi. Vienalga, kādā veidā mēs mēģināsim to panākt, es domāju, ka vajadzētu galvenokārt nodrošināt, lai EASA dod pievienoto vērtību Eiropas gaisa telpai. Uh, Kā jau mēs norādījām, mēs nevēlamies veidot nevajadzīgas dubultstruktūras. Vienlaicīgi mums vajadzētu arī piešķirt jaunas pilnvaras EASA, lai tā varētu mierīgi veikt savu darbu. Es gribētu arī teikt, ka, ja runa par kiberdrošību, tad mums vajadzētu vismaz paredzēt konsultatīvu lomu, jo tas tieši ietekmē lidojumu drošību. Uh, Ja ir runa par bezpilota lidaparātiem, tad es uzskatu, ka e, ASAI vajadzētu piešķirt papildu pilnvaras. Domāju, ka mums e, vajadzētu veidot Eiropas regulējumu, nevis nacionālus regulējumus. Tas attiecas arī visiem pārējiem likumiem. Galu galā Eiropas e, līmenī vajadzētu pieņemt tiesību aktus, kas tiek piemēroti nacionālā līmenī. Ja runa par pārobežu sadarbību, tad tieši aviācijas jomā vajadzētu paredzēt, ka e, droni ir jāregulē Eiropas līmenī. Piekrītu uz kolēģei Proisē, kas uzskata, ka mums vajadzētu rīkoties ļoti piesardzīgi. Tik svarīgā jomā kā aviācija mums e, nevajadzētu pakļaut drošību izmaksām. Galu galā šis jautājums ir pārāk būtisks. Par, tu, um, mēs uzskatām, ka no sociāldemokrātu politiskās grupas puses mēs eh, mēģinām nodrošināt vienmēr, lai darba apstākļi būtu labāki, un ja runa par darba ņēmēju mācībām, tad tiem, kas strādā ar līdaparātiem, mācības noteikti vajadzētu uzlabot. Nav aktspējami tas, ka Eiropas komisija šajā jomā neko neievieš, bet mēģina ar 123. pāntu grozīt tātad likumdošanu, mēģina apkārtējot uh, ieviest pret uh, līzinga praktiku. Mēs kā sociāldemokrāti vienmēr esam pret to vērsušies uzskatām, ka nevajadzētu iznomāt lidaparātus kopā ar visiem pilotiem un tā tālāk. Mēs redzam, kādi trūkumi tam varētu būt. EASA vajadzētu iegūt tiesības eh, veikt uzraudzību šajā jomā. Piekrītu Mildenberger kunga teiktajām. Uh, Viņš pieminēja šos trīs pīlārus. Pirmkārtām noteikuma piemērošana, mums ir vajadzīga skaidra saistoša reģistrācija. Tātad tie, kas lieto eh, šos dronus, viņiem vajadzētu iegūt licences vai tiesības vadīt šādus lidaparātus. Un tāpat arī ir jāpakļauj droni konkrētiem tehniskiem ierobežojumiem, lai mēs nepakļautu visus pārējos uh, Uh, bīstamībai. Es uh, ļoti priecājos, ka turpmākajos mēnešos varēsim turpināt šīs debatas. Paldies, uh, Pēters Van Dālens tagad. Paldies, priekšādātāji. Domāju, ka ir ārkārtīgi būtiski mums pašiem sev ik pa laikam uzdot jautājumu, kā samazināt birokrātiju. Un mēģināt rast risinājumus konstatētajām problēmām kā arī problēmām, kas varētu rasties nākotnē. Uzskatu, ka komisijas sagatavotais priekšlikums un Marinesku kunga atzinums ir diezgan pārsteidzoši. Šie priekšlikumi balstās uz vecu politiku. Tātad visu laiku tiek teikts, ka mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas. Šis priekšlikums iet tieši šādā virzienā. Nē, esmu pārliecināts, vai tā būtu pareizā pieeja, gluži pretēji. Bet jebkurā gadījumā mēs nevēlamies Pavlova reakciju problēmu risināšanā. Un šī reakcija ir vairāk Eiropas. Protams, mums ir jādomā par drošību. Es zinu, ka bija pagājušajā katastrofa, tāpat arī uh, Ukrainas aviācijas katastrofa, bet neskatoties uz šīm katastrofām, aviācija Eiropā ir viena no drošākajām pasaulē. To mēs nevaram aizmirst. Kāda tad ir problēma? Mums jauna problēma, kas ir jārisina, ir šie bezpilotu lidaparāti. Iespējams, kādu dienu notiks katastrofa, jo eh, būs uh, drons ietriecies uh, civilajā lidmašīnā. Protams, mēs saprotam, ka bezpilota lidaprāti ir bīstama rotaļlieta, kas var novest pie milzīgas nelaimes. Bet vai mums ir vajadzīgas jaunas aģentūras, vai mums ir vajadzīgi jauni rīki? Uzskatu, ka pats svarīgākais būtu veicināt izpratni. Vajadzētu veicināt izpratni tieši bezpilota lidaprātu izmantotāju vidū. Vajadzētu stāstīt par riskiem, kādus rāda šīs ierīces Daudz cilvēku to vēl neapzinās. Protams, varbūt to vajadzētu sasaistīt ar mm, tiesībām. Mums ir jāsamazina nesodāmība. Mēs dzirdējām šeit par tehniskajiem ierobežojumiem, par licencēm, tas viss ir ļoti svarīgi. Tāpat ir vajadzīgas arī sankcijas, un šīm sankcijām ir jābūt striktākām. Tas, ka mums būs lielākas aģentūras, ka mēs paplašināsim pilnvaru šīm aģentūrām, uh, un veicināsim birokrātiju, manuprāt, tā ir vecmodīga pieeja problēma risināšanā, un es to neatbalstu. Viens no runātājiem visnotaļ pamatoti atzina, ka runājot par tiesību aktiem gaisa baloniem Eiropā, mums ir jāizmanto ja tie noteikumi un nosacījumi, kas jau ir pieņemti. Tātad mēs varam izmantot šos gaisa balonu noteikumus arī droniem. Mums nevajadzētu sākt tagad pieņemt kaut ko jaunu. Ir jāizmanto tas, kas jau ir. Paldies tagad Dominiks Rikē. Paldies priekšādātāji. Pāris piezīmes. Vispirms es gribētu pateikties referentam par paveikto darbu un arī komisijai par sagatavoto priekšlikumu. Uzskatu, ka drošība mums ir vienmēr ļoti svarīga, un debatēs tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Pirmkārtām es gribētu norādīt, ka e, starptautiskajā jomā mums nav vēl nekādu struktūru, kas varētu nodrošināt certifikāciju. Tātad vajadzētu mm, panākt, lai AS būtu reāla partneri saviem Amerikas un Ķīnas partneriem. Uh, Tātad tas ir tas, ko es vēlējos teikt pašā sākumā. Vajadzētu saprast, ka uh, industrijai būtu ļoti izdevīgi nodrošināt, lai EASA ir šīs pilnvaras, kas ļautu tai izdarīt spiedienu. Otrais, ko es vēlētos teikt, es uzklausīju Pēteru Van Dālenu ar ļoti lielu interesi. Jā, mani patika šī viņa uh, Eh, doma par eh, Pavlova eh, reakciju, kāda varētu būt arī Eiropā. Bet, ja ir runa par aviāciju, tad, protams, ir jāatcerās, ka te ir runa par ekonomisko aktivitāti, kas varbūt mm, slikti pakļaujas regulācijai nacionālā jomā. Reālais jautājums ir par to, ka Tātad te ir runa par subsidaritāti, par šo subsidaritātes reakciju. Mums ir jādomā par administratīvās slogas samazināšanu. Un diez vai administratīvās slogu var samazināt pieņemot eh, papildu tiesību aktus. Ja ir runa par bezpilotu aparātiem, tad eh, šeit ir runa par pilnīgi jaunu parādību, par jaunu problēmu. Uh, Eh, šķiet, ka dalība valstis spēja rīkoties daudz ātrāk nekā Eiropa. Protams, viena valsts var pieņemt lēmumus daudz veiklāk nekā vesels valstu kopums. Un valstis mēdz arī pieņemt atšķirīgus lēmumus. Bet eh, ir jāatcerās, ka bezpilotu lidaparāti nelido tikai vienas valsts teritorijā. Uh, Protams, ir jānodrošina, lai Eiropa varētu labi darboties, un ir skaidrs, ka uh, komerciāli ražoti priekšmeti ir jāpakļauj reglamentācijai. Varbūt jūs atcerēsieties mūsu diskusijas par mobilajiem tālruņiem, un galu galā šeit arī nevar pieņemt noteikumus tikai vienas valsts ietveros. Tad, tad nevar būt tā, ka ir tikai ka ir 28 valstis, 28 regulējumi, un uh, šeit ir runa par strateģiskiem ekonomiskiem jautājumiem. Matie jau norādīja, ka mums ir iespēja palielināt pilnvaras aģentūrai, bet mēs nevaram vienlaicīgi samazināt tās līdzekļus. Līdz ar to šeit rodas problēma. Mēs nevaram pieprasīt aģentūrai uh, veikt darbu ar vien efektīvāk un uh, darboties pie tik svarīgiem jautājumiem kā šis, un vienlaicīgi samazināt tās budžetu. Mani uh, šokē arī tas, ka komisija nepiešķir budžetu uh, šai aģentūrai, tad, tad viena trešā daļa no šiem līdzekļiem nenāk no kopienas līdzekļiem, bet neskatoties uz to, komisija regulē šo aģentūru. Uzskatu, ka tas ir visnotaļ e, šokējoši. Komisija tātad mēģina pārvaldīt budžetu, kurā tā īsnībā neko neiegulda. Paldies! Nākamā runātāja Marija Kristīna Arnotū. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī Marinesku kungām par ziņojumu. Paldies arī visiem runātājiem, kuros es ieklausījos ar ļoti lielu interesi. Vispirms es gribētu apsveikt EASA veikto darbu. EASA strādā pie ļoti svarīgiem jautājumiem, un tā tiek atzīta arī starptautiskā līmenī. Mani mazliet mulsina šīs aģentūras evolūcija, jo īpaši es e, domāju par šo pilnvaru progresīvo paplašināšanu, kas e, iesaistā arī nacionālo iestāžu darbu un arī eirokontrolu darbu. Uzskatu, ka pastāv um, funkciju dubultošanās risks, tas ir pavisam reāls, un pastāv arī uh, risks, ka radīsies juridiskas neskaidrības un arī administratīvs sloks, kas kaitēs uh, aviācijai Eiropas Savienībā un uh, radīs, arī pie, radīs arī tādu konkurenci, kas būs apgrūtinoši un izmaksās ļoti daudz. Uzskatu, ka aģentūrai vajadzētu atbalstīt nacionālās iestādes un nodrošināt koordināciju, pieņemot drošības normas, ko nosaka IKO. Otrs eh, jautājums, kas mani uztrauc, tātad eh, tas ir arī Maltas un Itālijas izvirzītais jautājums, mm, un tas attiecas uz to, ka komisija neievēro subsidiritātes principu. Jā, arī Kaikungs jau runāja par šo Eiropas Savienības refleksu, bet jebkurā gadījumā es gribu runāt arī par savu valsti. Uh, Uzskatu, ka eh, nacionālās valstis spēja eh, regulēt eh, dronus un spēja noteikt šādu certifikāciju. Un mm, tas attiecas arī uz deleģētajiem aktiem. Attiecībā uz Nacionālo iestāžu funkciju nodošanu EASA. Šeit es piekrītu referenta grozījumam, kur tiek precizēts, ka dalību valstis var uh, uzņemties iekšēju atbildību, var atgūt šo iekšējo atbildību drošības jautājumos, bet, protams, uh, ir jālikvidē visi trūkumi. Attiecībā uz uh, droniem ir skaidrs, ka ir jānosaka drošības noteikumi, bet uh, tas ir jādara ciešā sadarbībā ar pārējām iestādēm un nevajadzētu dalību valstīm likt uh, atcelt uh, savas normas. Tāpat mani uztrauc arī certifikācijas jautājumi. Es uzskatu, ka pārāk protekcioniska pieeja ir vajadzīga, lai saglabātu konkurenci Eiropas aviācijai, un mēs iesniegsim grozījumus, kas mēģinās to nodrošināt. Paldies, tagad Žoržs Bahs. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī ko par komisijas priekšlikumu un paldies arī Marinesku kungam par eh, sagatavoto ziņojumu. Mani uztrauc eh, lūkāds jautājums, un proti eh, tā ir dalību valstu atbildības nodošana EASA. Mans jautājums ir lūkšāds. Ja tiek nodota Eirokontrola atbildība un tad atdodajāsā, e Gribētu zināt, vai jau ir noslēgts līgums ar Eirokontrolu, un vai atbildēji tiešām ir jābūt jā, vai tiešām šī atbildība ir jānodnod no Eirokontrola EASai. Es gribētu atgādināt par uh, decembra lēmumu un gribētu prasīt, vai šāda atbildības nodošana ar to ir saskaņojama. Paldies tagad uh, Izabela Demonte. Paldies, priekšādātāji. Es eh, vēlētos pateikties referentām par eh, viņu komentāriem. Daži īsi punkti. Pirmkārtām, 32. pāns attiecas uz eh, zemes pakāpojumiem un lidostu un aerodromu pārvaldību. Uzskatu, ka šeit ir vajadzīga atbilstoša certifikācija. Nepietiek tikai ar to, ka kāds apgalvo, ka viņš ir kompetents. Es ceru, ka nākotnē mēs eh, varēsim iegūt pietiekami detalizētu informāciju par eh, šī tirgus segmenta drošību. Tātad tas attiecas uz licencēm. Mums vajadzētu rīkoties daudz striktāk attiecībā uz visām atļaujām. Uh, Uzskatu, ka aviācijas nozare ir pārobežu nozare, un tieši tāpēc mums vajadzētu uh, kopīgi pieņemt noteikumus attiecībā uz lidaparātiem. Runājot par kompetencēm, nacionālo iestāžu pilnvaras tiek nodotas Eiropas aģentūrai, un uh, uzskatu, ka tas varētu novest pie pārāk liela deleģēto aktu skaita. Uzskatu, ka mēs nedrīkstam pieņemt tik grūti saprotamus noteikumus. Nacionālajiem parlamentiem līdz ar to būs sarežģīti uh, izmantot uh, savu atbildību. Gezīna Meistnere. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī kolēģim Arinesku par sagatavoto ziņojumu. Man ir eh, trīs eh, komentāri attiecībā šo tematu, un es arī iesniegšu grozījumus par to. Pirmkārt, mani uztrauc attiecības starp ASA e un Eirokontroli. Es saprotu, ka šeit ir dažādi apsvērumi, mums ir vajadzīga tāda iestāde Eiropā, kas būtu salīdzināma ar Amerikas iestādēm, bet Eh, uzskatu, ka EASA un Eirokontrola līdz šim ir ļoti labi veikuši savas funkcijas. Daudz arī minēja, ka eh, šo struktūru kā tādu vajadzētu saglabāt. Protams, ka ASE ir vajadzīgas papildu pilnvaras, to visu vajadzētu rūpīgi apdomāt, bet es uzskatu, ka nākotnē mums ir vajadzīgas abas šīs iestādes. Un uh, otrs punkts būtu tāds, ka ir vajadzīgs Eiropas regulējums. Jā, protams, mums ir uh, mm, šī gaisa telpa, kas diemžēl vēl nav visas Eiropas gaisa telpa, un līdz ar to mums ir vajadzīgas abas šīs organizācijas ar atbilstošu funkciju, funkciju sadalījumu. Otrs attiecībās droniem. Miltenberg kungs jau mm, ļoti daudz par to runāja, viņam bija arī trīs priekšlikumi. Es viņam kopumā piekrītu, mums ir vajadzīgi noteikumi. Es eh, varbūt eh, gribētu būt eh, liberāli, ja runa par šo geofencing un par mazajiem droniem, kuriem ir maza kapacitāte, mm, kas varbūt nevar lidot augstāk nekā ir noteikts. Nu, drošības apstākļu dēļ tas varbūt būtu labi, bet tas no otras puses ierobežo manevrēšanas iespējas. Es īsti nezinu, kā tehniski tas ir izdarāms, bet es domāju, ka mums nevajadzētu šeit iejaukties privātajā sfērā. Ja kādam droni ir hobijs, tad, protams, vajadzētu viņiem ļaut rīkoties, bet vienlaicīgi nevajadzētu būt tā, ka viņš ietriecis kādā lidmašīnā. Jebkurā gadījumā mums vajadzētu panākt pietiekamu drošības līmeni, vienlaicīgi ļaujot droniem lidot. Uh, Trešais, ko es gribēju teikt, es zinu, ka ASV, piemēram, regulējums ir labāks nekā Eiropā attiecībā uz tehnisko sistēmu savstarpēju atpazīstamību. Tātad ir runa gan par lielām lidmašīnām, gan arī par mazākiem lidaparātiem. Šeit varbūt mēs varētu skatīties ASV virzienā. Mums vajadzētu nodrošināt tādu sistēmu, kas ir pilnīgi droša. Nevajadzētu būt tā, ka lieliem lidaparātiem sistēma ir atšķirīga no maziem lidaparātiem. Es eh, domāju, ka tas būtu pilnīgi visu interesēs, un šie punkti man ir jo īpaši būtiski. Paldies, eh, tagad Daniela Ajuto. Paldies. Vispirms gribētu runāt par EASA. Mūsu eh, patiešām uztrauc tas, ka uh, pilnvaru un kompetenču centralizācija kļūst pārāk izteikta. Mēs uh, redzam arī, ka ASE trūkst finansējumu, lai tā varētu tik centralizēti veikt šīs funkcijas. Tieši tāpēc mēs uh, gribētu uh, jo īpaši padomāt par eiro kontrolu un EASA e funkciju apvienošanu. Tas varētu novest pie galīga apjukuma un iespējams arī pie interešu konfliktiem starp iestādēm. Attiecībā uz uh, vidi mēs gribētu iestāties par ilgtspējīgumu. Mēs vēlamies, lai risinājumi būtu ilgtspējīgi un vidēji droši, droši Bez tam mūs uztrauc arī darba vietu jautājums, pilotu darba apstākļi. Ir jāskatās, vai tas viss ir savietojams ar drošības aspektiem. Jāatcerās, ka pilotu darba apstākļi pēdējo gadu laikā ir mainījušies. Tāpat eh, drošība, kas tiek balstīta uz rezultātiem. Uh, Šis jautājums mums, mūs uztrauc. Tas mums neļaus uh, panākt to, ka drošības normas uh, kļūs striktākas. Attiecībā uz droniem Mēs uzskatām, ka nevajadzētu iejaukties privātajā sfērā un pārāk ierobežot dronu eksploatāciju. Paldies! Man pašam ir uh, īsa piezīme. Džekija Fostere pieteica deleģētos aktus, un tik līdz kā parādās deleģētie akti, tā mēs zinām, ka komisija un padome uh, vēlēsies uh, to uzreiz paķert un uh, sākt rīkoties. Mēs gribētu norādīt, ka deleģētie akti ir pavisam labi, ja runa par tehniskiem grozījumiem, tātad uh, Uh, tri, trīs mēneši mums tiek doti, un mēs varam pateikt, vai šie grozījumi ir tehniski vai nē. Taču mēs gribētu būt tie, kas pasaka, vai šis jautājums ir vai nav politisks. Tieši tāpēc, tāpat kā iepriekšējā trilogā, es gribētu norādīt, ka deleģētie akti ir ļoti uh, laba doma, kā ietaupīt laiku, bet uh, nevajadzētu būt tā, ka komisija pati izvēlas, kad tos pieņemt. Uh, Mēs gribam būt tie, kas teiks, ka jā, šis jautājums ir tehnisks, bet lūk, šis nē, un šeit mēs gribam uh, līdzteikšanu. Lisabonas līgumam jau ir desmit gadi, un katru reizi mums ir šīs diskusijas. Mums, uh, kā deputātiem, vajadzētu piesargāties. Mēs būtu galīgi muļķi, ja mēs teiktu, ka mēs uh, vairs nevēlamies šeit neko teikt. Mums ir uh, vēl uh, četri runātāji. Es nedzirdēju šeit nevienu tiešu jautājumu, bet ja jūs vēlaties tā īsi izteikties, tad lūdzu dod jums vārdu. Nē? Nu tad došu vārdu referentam. Nē, nē, vispirms komisijai, protams. Jā, kā es varēju aizmirst pēc šīs eh, deleģēto aktu replikas, um, ai, tagad eh, nepieteikt komisiju. Nē, nē, protams, jums ir vārds. Eh, Filips Kornelis. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu, bēdīgi, ka jūs mūs atceraties tikai delģēto aktu uh, kontekstā. Es uh, domāju, ka ir daudz vairāk būtisku tēmu, kas mūs tomēr apvieno. Es vēlētos pateikties un apsveikt referentu Marinesku kungu par uh, ziņojumu projektu. Teksts ir uh, pietiekami uh, komplicēts un viņam ir izdevies ļoti rūpīgi iziet tam cauri un nāk klajā ar virkni priekšlikumiem. Daudzi grozījumi uh, ir mētēti uz to, lai stiprinātu aviācijas drošības sistēmu Eiropā un stiprinātu EASA visumā, un, protams, ka tas ir tikai apsveicami. Mūs priecē arī tas, ka galvenie mērķi šajā komisijas priekšlikumā uh, tiek atbalstīti ziņojumā, uh, Un e, to mēs dzirdējām arī šī rīta debatēs. Un šai kontekstā es vēlētos minēt tādu mērķi, kā uh, nodrošināt pārēju uz e, veiktspējas vai risku balstītu politikas veidošanas vidi un veidot tādas izmaiņas, kas ļaut efektīvāk izmantot līdzekļus gan Eiropas, gan dalību valstu līmenī. Treškārt, uh, atrast uh, likumdošanas sistēmā uh, robus, kurus uh, vajadzētu aizvērt. Un mūsu mērķis labāk risināt savstarpējās attiecības jautājumus starp aviācijas drošības aspektiem un drošuma jautājumiem, kas ir saistīti ar tie tehnisko pusi, kā arī ar vīdes aizsardzības aspektiem. Un šajā ziņā teksts būtu jāuzlabo, un to minēja vairāk parlamenta deputāti. Vairākas konkrētas reakcijas no manas puses. Vispirms par šo savstarpējo atkarību. Drošības jomā. Jūs droši vien būsiet pamanījuši, ka mūsu mērķis nav Mm, palielināt EASA kompetenču aptvērumu. Tā nav uh, drošības, bet drošuma aģentūra, taču mēs vēlamies, lai labāk tiktu ņemta vērā uh, tomēr šī savstarpējā saistība, par ko tik runāts arī šorīt. Uh, Piemēram, jautājums par eh, konflikta zonām, par pārlidojumiem, par eh, kontrolas zonām, kur gan drošums, gan drošība eh, ļoti cieši pietuvojas vienotrai. otrai Un uh, teksts šajā pusē, šajā uh, punktā ir uzlabots arī padomas priekšlikumos. Es ceru, ka arī parlaments mūs atbalstīs. Runājot par vidi, mēs esam uzsvēruši to, ka savstarpējās atkarības jautājums ir ļoti svarīgs, lai jāsavarētu to pilnībā ņemt vērā. Piemēram, uh, runājot par eh, vieglāku lidaparātu būvi, jo zinot, ka lidaparāts ir vieglāks, tas var ļaut taupīt degvielu un tā tālāk, un tam ir ieguvumi um, no vidas aizsardzības viedokļa. Tātad, lūdzu, tas arī ir viens no mērķiem, ko mēs vēlamies sasniegt. Un mums ir ļoti cieši jāraugās uz ikāvu standartu ievērošanu, un tas ir saistīts ar uh, eh, drošumu standartiem arī, dzen. Uh, bet ko mēs esam mainījuši? Uh, automātiski uh, kopējot IKO standartus. Drošībā mēs to līdz šim nebijām iekļāvuši, bet mēs vēlamies IKO standartu jomā uh, realizēt tādu pašu pieeju. Mums ir principā jāņem vērā šo standartu preses prasības, bet ne burtiski kopējot tos viens pret viens, jo galu galā katrai valstī jebkurš starptautisks lēmums ir jāadaptē savām vajadzībām. Runājot par eiro kontroli. Nu, tas ir saistībā arī ar EASA. Vēlos atgādināt, ka mēs uh, nepiedāvājam mainīt EASA uh, atbildību uh, gaisa kontrols jomā. EASA ir virkne uh, pienākumu, kas ir jāveic uh, gaisa satiksmes pārvaldības jomā, un eh, EASA to ir arī sākusi darīt, bet reizēm ir radušies jautājumi par to, vai nepārklājas EASA un Eirokontrol uh, pienākumi. Mēs vairs neesam pārējais situācijā, un uz šo brīdi mēs strādājam darba grupā, kurā strādā komisijās un uh, Eirokontrol, kur mēs detalizēti nosakam, kam kas jādara. Uh, lai katrs veiktu savus eh, uzdevumus saskaņā ar mandātu, lai nenotiktu pārklāšanās un resursu neliederīga izlietošana, lai šo situāciju pilnībā noskaidrotu. Kas attiecas uz eh, attiecīgajām maršrutu izmaksām Mēs gribam izveidot situāciju, kad EASA var no nozares uh, iemaksām uh, par maršrutu izmantošanu gūt noteiktu labumu. Tā kā viss, kas ir saistīts ar ATM, to finansē nozare, izmantojot maršruta maksājumus izņemot pāraudzības funkcijas. Tā kā mēs vēlamies šo te ATM izmantoto loģiku izmantot, eh, kas balstās uz loģiku un lietotājs maksā. Eh, bet mēs nevēlamies eh, pārnest kaut kādus noteiktus maksājumus, jo, protams, pastāvēs likumdošana par maršrutu maksājumiem bet daļu no eh, tiem eh, mēs varētu pārnest eh, uz EASA finansēšanu, bet mēs to neuzspiežam. Jebkurā gadījumā tas nepaukstinās izmaksas aviolīnijām, jo šeit tā būs naudas pārnese, nevis papildus nodevu noteikšana. Mēs pat paredzam, ka galu galā tas varētu novest pie noteiktiem ietaupījumiem gan nodokļu maksātājiem, gan uh, gaisa telpas lietotājiem. Un visbeidzot, runājot par uh, droniem vai bezpilotu līdaparātiem, kā mēs to saucam, uh, šī priekšlikuma. Uh, mērķiem. Mm, jā, tā ir jauna joma, un mums uh, ir vienprātība par to, ka ir kaut kas jādara, un mēs gribētu to visu izdarīt pareizi, jo tas viss eh, sāk tiek uh, attīstīts no paša sākuma, pēc Fosteras eh, kundzes ziņojumi, jā, ir tiešām liels bažas par to, kā risināt drošības jautājumus, kā rast atbilstošu līdzsvaru starp eh, sektoru brīvu attīstību un drošības nodrošināšanu gan cilvēkiem uz zemes, gan tiem, kas izmanto gaisa telpu. Un vienprātība šai eh, ziņā kļūst ar vien lielāka, bet jautājums par to, cik daudz no tā ir ietvert ietveram šajā konkrētajā regulā. Un mēs gribā, negribētu šeit iekļaut visu līdz pēdējiem sīkumam. Mēs to nedaram arī citās uh, regulās un direktīvās, kas attiecas uh, uz aviācijas drošību. Nu, mēs nenosakam, piemēram, cik uh, drošības izējām jābūt katrā lidaprātā un tā tālākā. Mm, tas ir jādara tehniskiem speciālistiem. Tātad mēs nosakam, ka vienkārši ir jābūt pietiekam daudz avijā, uh, avārijas izējām. Un tieši tāpat tas būtu jādara arī ar droniem. Ir jānosaka kaut kādas procedurālas normas. Uh, kā mēs to daram uh, citās aviācijas nozarēs. Es jau saprotu, ka ir diezgan uh, kārdinoši pielikt uh, vairāk tehnisku detaļu, bet uh, nē, vispirms ir vajadzīgi šie te. Mm, vispārīgie nosacījumi un uzdevumi šajā regulā, jo pretējā gadījumā tehnoloģijas nākotnē mainīsies un mums galu galā būs uh, pārāk striktas normas, ko nekād nevarēs pielāgot. Un visbeidzot, mums ir tāds iespējas, ka šis nav ļoti pretrunīgs tiesība akts un pastāv diezgan liela vienprātība par daudziem aspektiem. Protams, ka grozījumi būs, bet es gribētu teikt, ka ir ievērojami uzlabojumi šajā priekšlikumā, kas skar a, aviācijas nozari. Un arī dalībvalsts atbildīgās iestādes gaida šīs te normas, lai varētu veikt attiecīgos pielāgojumus. Un cerams, ka mēs varēsim to pieņemt relatīvi ātrā tempā, kas pēc tam ļaus mums tālāk izstrādāt detalizētas normas arī dronu drošības jomā. Paldies, tas bija viss, ko es gribēju teikt, un paldies par šo ļoti interesanto diskusiju. Liels paldies! Un pirms es došu vārdu referentam un es gribētu sevi labot. Lisabons līgumam tomēr nav desmit gadu, kā es izteicos, bet tikai seši. Bet tagad došu vārdu referentam. Paldies, daži komentāri attiecībā uz kompetento iestādi, EASAS eh, e nosaukumu un nacionālo atbildīgo iestādi. Es domāju, ka jāņem vērā Fosters kundzes ziņojums, par ko eh, jau ir nobalstos, tas ir ziņojums par droniem. Un jāņem arī EASA eh, pārveids ziņojums, eh, kas tika izstrādāts parlamentā pirms trīs gadiem. Tas tika nobloķēts padomē, un tur mēs pieņēmām un nobalsojam par to, ka ir jābūt vienai iestādē, nevis daudzām. Um, un mēs aizstāvam nosaukumu ar EAA. Mana aviācija nozīmē drošību. Nekādas aviācijas bez drošības vispār nav, un es nedomāju. Un es domāju, ka aviācija pat par sevi nozīmē drošību, tāpēc nav nekāda jēga teikt Eiros aviācijas aģentūra drošībai. Uh, un nosaukums faktiski tika uzspiests 2009. gadā, kad eh, tika pieņems tiesība akts par nacionālajiem uzraudzības iestādēm, un tagad mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka mums ir vajadzīga tikai viena aģentūra dažādu iemeslu, arī budžetāru iemeslu dēļ. Par sociālajiem uh, apstākļiem un drošību esmu iekļāvis grozījumu arī šai sakarā tas jau ir iekļauts tekstā. Un, manuprāt, ar to arī pietiek par lidostām runājot. Jā, ir arī izņēmums, varētu būt izņēmums attiecībā uz mazajām lidostām, bet vairums lidostu tomēr tiks regulēta attiecībā uh, sa saistībā ar eiro kontroli. Un uh, tas ir saistīts ar tarifiem, ar interešu konfliktiem tā tālāk. Un šeit mēs varētu runāt par interešu konfliktu, jo eiro kontrole saņem naudu no uh, maršrutu maksājumiem un ir uh, eh, veiktspējas pārskatas uh, iestāde, kura izlēmja par to, kādi un cik lieli šie maksājumi ir. Un tas tiek risināts caur regulu, par kuru mēs nobalsojām pirms trīs gadiem, tas ir SES2+, kur mēs vienojāmies, ka tā ir jābūt Eiropas iestādē un neatkarīgai iestādē, kas uh, to veic. Un es tādēļ piedāvāju arī grozījumu par to, ka būtu jānodala kompetences un jā, eh, noskaidro tās, lai nebūtu pārklāšanās starp Eiropa kontroli un EASA. Un es domāju, ka ar to arī ir gana. Tā kā paldies jums vēlreiz par visiem jūsu komentāriem. Es ņemšu vērā tos uh, izskatot grozījumus. Īpaši pateicos ekspertiem un priekšsēdētāj kungs. Ja mums ir laiks, vai es eh, drīkst uzdot jautājumu mūsu viesiem, mums ir vēl deviņas minūtes, pavisam īsi jautājums īstai atbildē. Jā, vai jūs esat apmierināti ar tām kategorijām, kādas EASA tehniskajā atzinumā piedāvā. Un ko jūs domājat par divām nekaitīga kategorija, kas balstās uz skaidriem kritērijiem un uh, testēšanu. Un visiem, visām pārējām kategorijām. Paldies! Kurš vēlas atbildēt? I um, explained um, our Jā, es jau paskaidroju, ka galvenās bažas eh, mums ir ar šo atvērto kategoriju, open category. Mēs labāk gribētu harmless category, uh, kur uh, viss tiek regulēts tāpat kā visām rotaļlietām visās jomās. Un tā būtu. Un savukārt pārējai kategorijai, kategorijām jābūt saist, tādām, kas ir saistīts ar aviāciju un kas tiek pakļautas citām normām. Un šī te atvērtā kategorija, kā tā izskatās pašlaik, nu, nav vēl skaidrs visas šīs te galīgās detaļas, eh, bet eh, kā mēs to saskatām, tad pagaidām tas izskatās riskantāk nekā uh, tas tiek piedāvāts. Jā, paldies! Ar to mēs arī beidzam eh, debats par šo jautājumu. 8. jūnijas ir termiņš eh, grozījuma iesniegšanai. Es vēlreiz pateicos mūsu četriem uh, viesiem un uh, paldies par interesantajām debatēm. Un mēs esam nonākuši pie nākamā darba kārtības punkta. So we have to continue. Please. Mums jāturpina darbs. Lūdzu, ieņemiet vietas, apsēdieties vai ejiet ārā no zāles. Tagad devītais darbu kārtības punkts. Transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošana Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā. Tātad uh, mēs turpinām debates, kolēģi, vai nu lūdzu apsēdieties, vai arī ejiet ārā no zāles. Tas pats attiec uz komisijas pārstāvjiem. So, noch einmal. Die Verbesserung der Ver Tā tad vēlreiz atkārtoja transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošana Centrāla Eiropā un Austrum Eiropā. Un referents ir Tomašs Piotrs Poreba. Paldies, kolēģi! Man liels prieks par to, ka šodien mums ir iespēja apspriest manu ziņojumu projektu, eh, kurā ir runa par to, kā varam uzlabot eh, infrastruktūras savienojumu un eh, pieejamības kvalitāti centrālā un austrum Eiropā. Manuprāt, tas ir svarīgs elements Eiropas transporta politikā, vai tādām būtu jābūt uh, šim elementam turpmāko gadu laikā. Un es um, paskaidrošu, kādi ir mani argumenti, lai pamatotu šo apgalvojumu. Es uzskatu, ka šodien varam teikt, ka pieņemtie lēmumi par TNT transporttīkliem un Connecting Europe instruments ir e, būtisks pamats e, transporta politikas īstenošana Eiropā līdz 2020. gadam. Un šodien ir pienācis brīdis, sāk diskutēt par vēl būtiskākiem jautājumiem, proti par uh, izaicinājumiem, kas stāv mūsu priekšā par to, kā uzlabot uh, infrastruktūras savienojums dalību valstīs, it īpaši centrālajā un austrum Eiropā. Runa ir par Poliju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Sloveniju, Horvātiju, Čehijas republiku, Slovākiju, Bulgāriju un Rumāniju. Pāris vārdos par galvenajām problēmām, ar ko saskarāmies infrastruktūras savienojumu jomā centrālajā un austruma Eiropā. Manuprāt, viena no galvenajām problēmām ir tā, ka pietrūkst kohēzijas ekonomiskā, sociālā un teritoriālā ziņā. Tādēļ visi projekti un investīcijas uh, savienojumu izveide eh, šajā Eiropas daļā ir ļoti būtiski. Es runāju šeit eh, it īpaši par transporta projektiem vai ar transporta saistītiem projektiem, kur mērķis ir uzlabot konkurētspēju. Šiem eh, projektiem ir uh, arī jāpiesaista investīcija šajā Eiropas daļā un jāveido iespējas uh, labākai sociālai ekonomiskai attīstībai. Kā mēs izprotam šo jēdzienu? Transporta infrastruktūras savienojumu uzlabojam, uzlabojumi. Šeit ir runa gan par ceļu transportu, gan par dzelzceļu un gaisa transportu. Šiem pasākumiem ir eh, jāpalīdz mums arī labāk aizsargāt Eiropas Savienības austrumu robežu. Transports ir uh, svarīgākā infrastruktūra, un šī infrastruktūra arī garantē katras valsts drošību. Ja mēs palūkojamies uz austrumiem, uz transporta maršrutiem no ziemeļiem uz dienvidiem, tad visi šie apsvērumi kļūst arvien būtiskāki. Un eh, investīcijas šāda veida infrastruktūrā varētu uzlabot centrālu un austrumu Eiropas drošību. Savā ziņojumā vēlos pievērsties tam, kā jāuzlabo transporta savienojumi starp atsevišķiem reģioniem Austrum Eiropā. Vairāk vairāki austrumu reģioni varētu tik iekļauti TNT tīklā. Tas radītu gan nodarbinātības iespējas labākas, gan arī attīstības iespējas šajos reģionos. Šādi pasākumi ir ļoti būtiski, un mēs uh, konstatējam to īstenošanu tādos projektos kā Rail Baltica. Bal un es gribu uzteikt gan dalību valstu, gan komisijas centienus. Tāpat mēs augstu vērtējam jaunās polijas valdības apņēmību. Tā ir atzinusi Rail Baltica par vienu no galvenajiem transporta projektiem, kam, e, ir, kas ir prioritāri jāīsteno turpmāko gadu laikā. Protams, mē, mums būtu jādara vēl vairāk, lai uh, gūtu uh, labumu no tā, kas jau ir izdarīts. Pie, pie šiem jautājumiem ir strādājusi gan komisija, gan uh, eh, pār, Eiropas parlaments, gan nacionālajie parlamenti. Šeit es runāju par viekarpatiju no Lietuvas līdz Grieķijai. Šis projekts arī ir ļoti svarīgs, un es domāju, ka tas ir viens no ceļu transporta projektiem, kas varētu mums nodrošināt uh, labāku ekonomikas attīstību Austrum Eiropā, bet arī tas ir uh, transporta projekts, kurš uzlabotu arī uh, austrumu uh, robežas drošību Eiropas Savienībā un uzlabotu līdz ar to visas Eiropas Savienības drošību. Investīcijas ceļu infrastruktūrā uh, ir nepieciešamas, un es domāju, ka dalību valstīm un Eiropas komisijai būtu labāk jākoordinē visi uh, lēmumi, kas uh, tiek pieņemti par investīcijām un finansējumu. Ir jāpanāk pilnīga saskaņotība attiecībā uz visiem veiktajiem pasākumiem. Uh, neatkarīgi no tā, vai tas būtu ceļu transports, dzelzceļa transports vai jūras transports. Ir nepieciešams stiprināt sinerģiju. Ir labāk jāsaskaņo dažādi finansējuma veidi, piemēram, attiecībā uz Connecting Europe uh, instrumentu, e Eiropas investīciju banku, ERAP un citiem finansējuma avotiem. Tāpat jādomā par to, kā izmantot uh, finansējumu, kas pieejams no Eiropas strateģisko investīciju fonda. Tas mums palīdzētu veiksmīgāk iztenot uh, transporta projektus uh, centrālajā un austrum Eiropā. Makro reģionālā sadarbība arī būs ļoti nozīmīga ka izmantojot novatoriskus pārvaldības mehānismus. Līdz ar to eh, šobrīd eh, neatrisināmās transporta problēmas eh, būs iespējams atrisināt kopīgiem spēkiem. Tāpat svarīgas ir uh, stratēģijas Baltijas reģionā, Donavas uh, stratēģija, un uz tām varētu balstīties, veidojot arī Karpatu reģionu stratēģiju. Un Via Karpatija kļūtu par šīs jaunās uh, nākotnes stratēģijas mugurkaulu runājot par dažādiem a, eh, transporta veidiem un to attīstību centrālajā austruma Eiropā, manuprāt, mūsu ziņojumā jāliek akcents uz to, ka jāveicina uh, intermodalitāte starp dažādiem transporta veidiem jādomā arī par to, kā uzlabot pasažieru pārvadājumus. Eh, ir skaidrs, ka dzelzceļš nav pietiekami attīstīts eh, šajā Eiropas daļā. Eiropas uh, šīs daļas eh, valstu valdībām, tas ir jāsaprot un jāstrādā pie, šī, pie šo problēmu risināšanas. Nebūs iespējams nodrošināt adekvātu centrālu un austrumu Eiropas attīstību bez pienācīgām investīcijām transporta infrastruktūrām. Un eh, vēl viens ieteikums, ceru, ka jūs to atbalstīsiet proti. izmantot uh, centrālu un austrumu Eiropas potenciālu attiecībā uz iekšzemes ūdens ceļiem. Šeit es īpaši domāju Donavu. Dalību valstīm būtu jādara vairāk, lai uzlabotu Donavas um, uh, kuģojamību. Tāpat ir citas upes, kas vēl nav pilnībā izmantotas uh, šajā jomā. Jādomā arī par Oderu, un šeit būtu jāiesaista Polija, Čehija un Austrija šai sadarbībā. Tas nāktu par labu visam reģionam. Tāpat vairāk būtu jādara arī jūras ostu attīstībai gan uh, Baltijas, gan Melnajā jūrā it īpaši jādomā par energoapgādes drošības garantēšanu. Savā ziņojumā es iekļaušu vēl citus argumentus. Z iekārtas, kas ir izveidots uz jūras gultnes, nedrīkstētu traucēt citu uh, ostas infrastruktūru attīstību. Šeit es īpaši domāju Nord Stream projektu, kurš mm, nenodrošina mm, pienācīgu polijas mm, ostu attīstību. Kā referents varu jums apliecināt, ka esmu gatavs uzklausīt dažādus kolēģu ieteikumus un arī uh, esmu apņēmības pilns organizēt turpmākas debats par šo jautājumu. Manuprāt, transporta infrastruktūra centrā un austrum Eiropā ir ļoti būtiska. Es um, domāju, ka mēs uh, veiksmīgi sadarbosimies, uh, gatavojot šo ziņojumu. Tam ir jākļūst par uh, Mm, tādu dokumentu, kur ir iekļautas stratēģiskās vadlīnijas par to, kā uzlabot infrastruktūras attīstību šajā reģionā un kā, par to, kā uzlabot infrastruktūras savienojumus un pieejamību centrālu un austrumu Eiropā. Mē, es uzskatu, ka labāk ir jāsadarbojas arī komisijai, padomēji, Eiropas parlamentam, uh, dalību valstīm, īstenojot transporta projektus šajā Eiropas daļā. Tas ir ļoti svarīgi, jo runa ir ne tikai par transportu un savienojumiem, pieejamību, runa ir ne tikai par to, kā pārvarēt um, attīstības atpalīdzību noteiktās dalību valstīs, tāpat ne tikai par to, kā eh, rosināt um, eh, straujāku ekonomikas attīstību centrālajā un austrumē Eiropā, bet galvenokārt runa ir par to, kā stiprināt visas Eiropas drošību. Esmu pārliecināts, ka efektīvi transporta savienojumi gan dzelzceļā, gan sauzemes uh, eh, transportā, gan jūras transportā uh, dod iespēju radīt uh, drošības sajūtu ne tikai uh, centrālu un austrumu Eiropas iedzīvotājiem, bet visiem Eiropas pilsoņiem. Un uh, mums ir arī šāds uh, vēstījums jādod mūsu ziņojumā, par ko šobrīd mēs diskutējam. Es ceru, ka jūs atbalstīsiet manus ieteikumus, un, kā es teicu, esmu uh, gatavs ar jums sadarboties pie šā ziņojuma. Lielas paldies! Liels paldies tagad Andors Delī. Paldies! Vispirms es vēlētos pateikties eh, par Rēbes kungām. Uzskatu, ka viņa ziņojums ir eh, ļoti labs pamats mūsu kopīgajam darbam. Eh, kā jau tika norādīts, viņš labprāt pieņems grozījumus. No tautspartijas grupas mēs arī gatavojamies iesniegt grozījumus. Un galvenokārt es gribētu apsveikt to, ka šis priekšlikums ir ticis iekļauts starpkārtībā. Bez tām mēs ceram, ka šis ziņojums būs arī labs ierosinājums Eiropas komisijai un ka Eiropas komisija līdz ar to vairāk strādās pie šiem tematiem. Attiecībā uz eh, ziņojuma projektu es gribētu norādīt, ka ziņojums paredz horizontālu virzību. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski. Un uh, domāju, ka vajadzētu tālāk stiprināt uh, ziemeļu dienvidu savienojumu. Attiecīgajām dalībvalstīm vajadzētu domāt arī par robežām, un uh, viekarpatie šeit spēlēs ļoti nozīmīgu lomu. Gribētu arī norādīt, ka Eiropas Savienības austrumu robežas ir ļoti būtiskas, un uh, savienojamības pieejamībai arī ir jāpievērš uh, liela nozīme. Tas ir ļoti būtiski ne tikai mūsu dalību valstīm, bet arī kaimiņu valstīm, piemēram, Baltkrievijai. Tas attiecas arī uz uh, valstīm Rietum Balkānos. Domāju, ka austrumu robežām ir ļoti liela loma. Infrastruktūras un satiksmes tīklu attīstība var uh, pozitīvi ietekmēt uh, šīs valstis. Tas uh, var pozitīvi ietekmēt šo kaimiņu valstu ekonomisko attīstību un nedrīkst aizmirst arī par politisko stabilitāti šajos reģionos. Mums ir arī tālāk priekšlikumi un idejas, kā šo tekstu mēs varētu uzlabot. Piemēram, mēs varētu runāt par finansēšanas mehānismiem, infrastruktūras projektu vajadzībām. Finansējums, protams, ir ļoti nozīmīgs. Vakar komisāra Bulči mums pavēstīja par nākotni kohēzijas valstīs. Uzskatu, ka šajā jomā vēl ir daudz darāmā. Šīs manas piezīmes mēs e, noteikti iekļausim grozījumos, nodosim tos referentam un e, ceram, ka uh, referents tos arī ņems vērā. Claudia Tapardel. Mulțumesc, domnul președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc și... Paldies, priekšādātāji. Es uh, vēlētos pateikties Porebas kungam par uh, paveikto. Mūsu politiskajā grupā attieksme pret šo ziņojumu ir visnotaļ pozitīva. Tas ir ļoti būtiski, jo uh, šāds institīvas ziņojums transporta komitejā ir svarīgs. Tas noteikti izraisīs reakciju arī komisijā. Uzskatu, ka kopumā attiecībā uz infrastruktūru šeit ir iekļauti visi svarīgākie punkti un tiek nodrošināta arī līdzsvarota pieeja infrastruktūras tālākai attīstībai. Tiek norādīts uz trūkumiem, bet arī uz iespējām. Ja runa par transporta savienojumiem, uh, E, centrālajā un austruma Eiropā, tad galvenokārt vajadzētu domāt par transporta ceļu starp savienojamību. Un vajadzētu domāt arī par pievienojumiem rietumu Eiropai. Bez šīm abām prioritātēm mums ir jādomā arī par attīstības plāniem. Nedrīkstētu aizmirst arī par vīdes nosacījumiem, kas ir pieņemti Eiropas Savienībā. Uh, Uzskatu, ka nacionālajām iestādēm vajadzētu labāk sadarboties ar Eiropas iestādēm. Attiecībās TNT vajadzētu uzlabot sadarbību, vajadzētu galvenokārt domāt par mm, pamatplānu un par dalību valstu iespējām. Makro reģioniem vajadzētu nodrošināt koordinēšanas instrumentus un parāku praksmes apmaiņu. Uh, Protams, ka tas ir atkarīgs no katra dalībnieka budžeta, un tas ir ļoti būtisks aspekts. Bez katra dalībnieka ieguldījumu šo programmu nevarēs īstenot. Runājot par multimodalitāti, tā savukārt varētu palīdzēt atsevišķu reģionu attīstībai un varētu arī ļaut nodrošināt pievienojumus uh, Uh, iekšējiem ūdensceļiem, autoceļiem un dzelzceļām. Šeit ir runa gan par komerciāliem aspektiem, gan arī par tālāko reģionu attīstību. Tas savukārt varētu pozitīvi ietekmēt vidi. Dalību valstīm ir vajadzīga elastība, to gan es vēlētos uzsvērt. Elastīgums ir ļoti būtisks, lai nodrošinātu modālās kombinācijas. Un vajadzētu arī pātrināt eh, iespēju pāriet no viena režīma uz otru. Ja ir runa par uh, iekšējiem jūras ceļiem, tad vajadzētu sniegt visas iespējas dalību valstīm nodrošināt uh, labu uh, šo transporta veidu attīstību. Ja ir runa par Donavas uh, ceļiem, tad uh, Jau 14. gadā iesaistītās valstis no, norakstīja vieno, parakstīja vienošanos, un tāpat ir arī Rotterdamas vienošanās. Uzskatu, ka šīs vienošanās vajadzētu stiprināt. Donava nodrošina labu savienojumu starp austrumiem un rietumiem Eiropas kontinentā. Šim ūdens ceļam ir ļoti liela komerciāla nozīme. Uzskatu, ka ilgtermiņā Donavas izmantošana un iztekas izmantošana Melnajā jūrā varētu ļaut uh, veicināt gan Rotterdamas, gan uh, citu ostu attīstību. Tas uh, ļautu tātad veicināt uh, savienojumus ne tikai starp dienvidiem un e, ziemeļiem, bet arī starp austrumiem un rietumiem, tādējādi piesaistot arī pārējo pasauli. Tātad uzskatu, ka Donovas ūdens ceļš ir ļoti svarīgs. Ja runa par finansējumu un Eiropas līdzekļu pieejamību, uzskatu, ka ir vajadzīgi papildu finanšu instrumenti. Vajadzētu nodrošināt arī privātās un publiskās partnerības kapitāla finansējumu, gribētu norādīt, ka pastāv problēmas, tāpēc, ka trūkst pieredzes uh, vairāku iesaistīto pušu sadarbībā. Šeit vajadzētu iesaistīt arī citus finanšu instrumentus, taču Eiropas Savienībai vajadzētu nodrošināt atbalstu attiecībā uz paraugu prakses apmaiņu. Uh, vajadzētu piešķirt līdzekļus Centrāla Eiropas un Austrum Eiropas valstīm, un jo galvenokārt palīdzību šo līdzekļu izmantošanā. Vajadzētu arī e, vienkāršot procesus gan konkursos, gan arī infrastruktūras projektu apstiprināšanā. E, šī vienkāršošana ir ļoti būtiska. Līdz šīm visi procesi ir uh, bijuši ļoti lēni un dažkārt bezcerīgi. Iespējams, mums vajadzētu izmantot šo ziņojumu, lai domātu arī par kopienas akī. Vajadzētu paskatīties, vai tiesību aktus nevajadzētu pielāgot eh, mūsdienu prasībām. Bez eh, ārpolitikas un iekšpolitikas aspektiem Noteikti būtu svarīgi padomāt par Eiropas dalībvalstu pievienošanu kaimiņu valstīm. Uzskatu, ka tas būtu ļoti svarīgs instruments eh, tirdzniecības attiecību veicināšanai. Ziņojums runā par labāku savienojamību starp Rietumbalkāniem un Ukrainu. Protams, ka es atbalstu šos abus priekšlikumus, taču man ir arī papildu priekšlikums. Savienojumi ar transporta ceļiem starp Eiropu, Kaukāzu un Āziju, un preču transportām varētu pat iekļaut Ķīnu. Uzskatu, ka tā būtu alternatīva līdzinējiem tirzniecības ceļiem, kas dažkārt uh, ir apgrūtināti ar sankcijām. Uzskatu, ka mums vajadzētu labāk sasaistīt transportu, enerģētiku un ārpolitiku. Gal galā transports ir izšķirošs turismam. Uz to esmu jau vairāk kārt norādījusi. Turisms ir uh, ļoti būtiska nozare ļoti daudzos reģionos Eiropā. Vajadzētu nodrošināt infrastruktūru, vajadzētu uh, domāt par transporta pievienojumiem, dabas parkiem, tāpat arī vajadzētu domāt par jaunām fabrikām. Taču vienlaicīgi es gribētu arī redzēt, lai Eiropas transporta savienojumi ļautu uh, mums labāk izmantot mūsu rūpniecības reģionus. Ļoti bieži turisti vēlas doties uz Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstīm, jo tur ir daudz uh, turisma objektu, taču, diemžēl, eh, trūkstu transporta uz šiem reģioniem. Ļoti bieži ir jāmaina transporta līdzekļi, tāpēc, ka nav starp savienojamības. Attiecībā uz Schengenas zonu. Šajā ziņojumā mēs ļoti bieži runājam par infrastruktūru. Taču infrastruktūra galu galā ir pats svarīgākais Eiropas modalitātē. Rumānija un Bulgārija jau ilgu laiku izpilda visas tehniskās prasības. Ja viss iztieksies tik ilgi, mēs netiksim eh, galā ar šīs dienas darbu kārtību. Mums ir jārunā tieši par šo ziņojumu. Mēs nevaram šeit runāt par pilnīgi visām problēmām Eiropā. Pretējā gadījumā visi netiks pie vārda. Tas tomēr saistījās ar ziņojumu. Esmu ēnu referente, un tāpēc es gribētu lūgt uh, iespēju izteikties. Šim iniciatīvas ziņojumam noteikti sekojas arī komisijas rīcība. Komisijai vajadzētu ņemt vērā realitāti un iespējams izstrādāt skaidru stratēģiju, lai nodrošinātu infrastruktūru Centrāla Eiropā un Austrum Eiropā, kas ir jāiekļauj TNT stratēģijā. Bez šādas stratēģijas un bez atbilstoša finanšu atbalsta mēs nevarēsim Eiropas līmenī nodrošināt līdzsvarotu infrastruktūru starp Austrum Eiropu un Rietum Eiropu. Diemžēl es tagad teikšu, ka Katram uh, ir atvēlēts tikai 5 minūtes. Ja katrs izteiks 10 minūtes, tad tas nebūs uh, godīgi. Tēlīčkas kungs. Es uh, gribēju izteikt īsu piezīmi. Uh, bieži tiek pieminēta Donava. Arī iepriekšējā periodā tika runāts, ka Donava ir savienojums starp Atlantijas okeānu un Melno jūru. Nu, domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Mums varbūt vajadzētu uh, veikt eh, ietekmes izvērtējumu un tā tālāk. Tagad Pavels. Es atvainojos, ka nevarēju ierasties laikā, nevarēju dzirdēt referenta teikto, bet uh, trīs vietā šodien tika skatīti dokumenti, kas attiecas uz mani. Attiecībā uz šo ziņojumu es gribētu teikt, ka īpaši neatbalstu ziņojumus, kas uh, eh, konkrēti Korēt uzsvaru liek tikai uz daļu no Eiropas Savienības. Es tomēr priekšroku dodu globālākiem ziņojumiem, bet, protams, respektēju pieņemto lēmumu, un mums ir šis ziņojums par centrālu un austrumu Eiropu. Šeit parādās vairāki pamatot punkti, bet es gribētu norādīt, ka arī rietuma Eiropā, ja jau mēs tagad dalām Eiropu, uh, ļoti labi saprotu, ka Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā nevienmēr efektīvi ir izmantots Eiropas Savienības finansējums. E, piemēram, projekti netiek sagatavoti pietiekami labi, netiek sagatavoti ietekmes uz vidi izvērtējumi un tā tālāk. Tāpat arī daži no izmantotajiem līdzekļiem varbūt ir izdērēti pārāk dārgi. Tas būtu pirmais, ko es vēlējos teikt. Otrs, neredzu šajā ziņojumā pietiekami lielu uzsvaru uz drošību un drošumu. Es eh, savos grozījumos eh, mēģināšu šo situāciju labot. Treškārt, redzu, ka šis ziņojums centrējas uz eh, centrālu un austrumu Eiropu, bet šķiet, ka galvenokārt runa ir par austrumu Eiropu, Baltijas jūras valstīm, Poliju, robežas ar austrumiem, rietumbalkāniem, nu, centrāla Eiropa tiek piemirsta. Un ja mēs paskatāmies, teiksim, uz uzsvaru, kas tiek pievērsts eh, ziemeļiem un dienvidiem, austrumiem un rietumiem, tad, manuprāt, eh, šo ziņojumu tomēr vajadzētu uh, vairāk izvērst. Violeta Būča vakar runāja par blending. Mm, nu, varbūt mūsu viedokļi šajā jautājumā ir atšķirīgi, bet šķiet, ka uh, Referents runā par finanšu instrumentu sinerģiju. Šeit es gribētu teikt, ka ir runa ne tikai par sinerģiju, tātad mm, nevajadzētu būt tā, lai pastāv konflikti, bet lai šie finanšu līdzekļi viens otru papildina. Tam noteikti vajadzētu pievērst uzmanību. Es, protams, saprotu, ka referents pievērš uzmanību autoceļiem, bet domāju, ka šeit trūkst līdzsvara. Pārāk liels uzsvers tiek uh, likts uz autoceļiem un mazāk uzmanības tiek pievērsts dzelzceļam. Iespējams, ka referents gribēja teikt, ka pat no vides viedokļa autoceļi ir jātīsta, piemēram, ir jāveido apkārtceļi starp uh, ap pilsētām. Es ar saviem grozījumiem mēģināšu panākt līdzsvaru starp dažādiem transporta veidiem. Finansējums. Viņš runā par godīgu konkurenci, arī par uh, autoceļu maksas sistēmu un arī starp atšķirībām starp dažādām dalību valstīm. Es mēģināšu pievērsties tam, lai mēs atkal no jauna ieviestu vai mēs atgrieztos pie Eiropas maksu sistēmas. Es pašlaik negribu runāt par eiro viņieti, bet uzskatu, ka mums vajadzētu tomēr par to runāt. Vajadzētu uh, visu to skatīt tādā integrētākā veidā. Priekšsēdētāji, tuvojos noslēgumam. Nevēlos šeit izskatīt pilnīgi visus komentārus, kurus izteikšu grozījuma veidā, bet es tātad gribētu nodrošināt labāku līdzsvaru. Un jums arī nebūs pārsteigums, ka es ieviesīšu elementus, kas attiecas uz centrālo un austrumu Eiropu, un pieminēšu arī Čehijas republiku. Tātad tiek pieminēta Donava, Baltijas valstis, bet netiek pieminēta Elba, netiek pieminēti daži austrumu rietumu koridori un tā tālāk. Jā, uzskatu, ka tas ir labs pamats darbam, nesaskatu šeit pārāk lielus sarešķījumus, iesniegšu grozījumus, lai mēģinātu šo ziņojumu padarīt līdzsvarotāku, tātad likšu uzsveru uz drošību, finansējumu, uh, papildināšanu, augceļu maksu sistēmu, tāpat arī ir man dažas kritiskas piezīmes. Labprāt sadarbošos ar referentu, lai šis ziņojums būtu pietiekam labs un visi varētu to apstiprināt. Paldies, nākamais Kēliča kungs. Priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties eh, Forebas kungām par sagatavoto ziņojumu. Uzskatu, ka šis temats iniciatīvas ziņojums ir ļoti svarīgs. Protams, ka pastāv lielas atšķirības eh, satiksmes sistēmās starp eh, attīstītajām valstīm un centrāla un austruma Eiropas valstīm. Uzskatu, ka mums vajadzētu strādāt pie šiem jautājumiem gan šajā komitejā, gan arī daudzās citās. Tātad mums vajadzētu nodrošināt uh, attīstības un kohēzijas politikas finansēšanu dalību valstīs. Domāju, ka tas, ko minēja kolēģi, ir ļoti būtiski. Mēs, piemēram, neinvestējam gana daudz dzelzceļā. Mēs redzam, ka uh, Šis trūkstošais finansējums noved pie problēmām ne tikai kravas transportā, bet arī pasažieru transportā. Tāpat mēs redzam, ka mēs nevaram panākt visu to, ko mēs vēlamies panākt transporta politikā. Proti, līdz 2030. gadam vajadzētu samazināt CO2 izmešus eh, transporta nozarē. Uh, Uzskatu, ka mums ir jāpanāk sinerģija starp uh, finansējuma avotiem, kas ir pieejami Centrāla un Austrumērāpas valstīm. Vajadzētu pietiekami labi piemērot uh, kritērijus, kas ir iekļauti esošajā regulējumā par TNT tīkliem. Un tāpat arī mums vajadzētu domāt par CEF. Vajadzētu nodrošināt, lai visi finanšu līdzekļi tiktu izmantoti pēc iespējas efektīvāk. Bez tam vajadzētu nodrošināt labāku savienojumu starp reģioniem. Uh, Vajadzētu nodrošināt, lai reģioni ir pēc iespējas labāk pieejami, taču nedrīkstam aizmirst arī par citiem mērķiem. Piemēram, mums vajadzētu samazināt gaisa piesārņojumu, siltumnīca efekta gāzes, vajadzētu paaugstināt drošību satiksmē un, protams, vajadzētu panākt arī pievienoto vērtību Eiropai, investējot uh, transporta ceļos. Uzskatu, ka mums vajadzētu panākt vienotus standartus šajos reģionos. Līdz šim ir daudz piemēru, kur uh, nav starp reģionālo savienojumu, un uh, tāpat arī pārobežu savienojumi nevienmēr ir optimāli. Uzskatu, ka mums vajadzētu tajā daudz investēt. Tāpat uzskatu, ka multi modālās um, ostas un uh, iekšējie ūdens ceļi, par ko ir runa jūsu ziņojumā, ir ļoti būtiski ne tikai ekonomiskajai izaugsmē, bet arī uh, ostu pievienošanai transporta tīkliem kopumā. Bez tam vēlētos jums pateikties par to, ka jūs runājat arī par makroreģionālo pieju, lai nodrošinātu labākus savienojumus. Pašlaik mums ir šis Dunavas makro reģions, tāpat arī citi reģioni, kas eh, ir ļoti būtiski. Vairākās eh, komitejās jau esam par to runājuši. Vajadzētu saglabāt arī esošo infrastruktūru. Mums ir vajadzīga caurdzamība un saskaņotība. Galu galā šeit ir runa par Nadūra 2000 par biotopu direktīvu un tā tālāk. Pieta Lukaševska. Paldies un tālāk Lukaševska Elžbeta. Paldies priekšsādātāji. Un eh, arī apsveikumi referentam. Mēs zinām, ka šis ir ļoti svarīgs ziņojums, jo pievērš uzmanību noteiktai problemātikai, un šeit ir runa par savienojumu eh, trūkumu noteiktās Eiropas vietās un reģionos. Mēs zinām, ka infrastruktūra ir kritiski svarīga attīstībai, bet ar infrastruktūru vien nepietiks, lai garantētu attīstību. Uh, un, uh, lai izveidotu šādu infrastruktūru, uh, Eh, vai nu tā būtu dzelzceļa, vai eh, autoceļa, vai ūdensceļa infrastruktūra, tai ir jābūt, jā, tai ir jābūt apvienotai ar investīcijām draudzīgu biznesa vidi, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Runājot par dažādiem transporta koridoriem, jā, protams, tas ir svarīgi, īpaši, ja tieši ķērso vairākas Eiropas Savienības dalību valsts. Šādās situācijās mēs saprotam, ka ļoti svarīgi nodrošināt, lai visām dalību valstīm valstīm un uh, lai visas dalībvalstis un valdības saprastu, ka eh, šie koridori ir vienlīdz svarīgi gan viņu valstī, gan arī kaimiņu valstīm, piemēram, Čekijai, Polijai un tā tālāk. Nu, ņemsim par piemēru Poliju. Gan es, gan uh, referents dzīvojam Polijas dienvidos, un mēs ļoti labi saprotam, cik svarīga ir, bija Karpātie koridors. Uh, Un uh, arī visas pārējās uh, dalība valstis maršrutā arī to uzskata par šādu pašu prioritāti. Lūk, šo prioritāšu saskaņošana ir ārkārtīgi svarīga. Iepriekšējā polijas uh, valdība tika bieži kritizēta. To dara arī referents par to, ka viņi ļoti lēni īsteno projektu saistībā ar viekarpātie, bet Eh, kas šajā procesā bija svarīgi. Bija svarīgi uh, saņemt visus apstiprinājumus un atļaujas no eh, vīdes uh, aizsardzības viedokļa, piemēram, arī vidas aizsardzības jautājumi ir ļoti svarīgi, un vīdes ietekmes uz vidu novērtējums bija viens no tiem, kas ievērojami kavē projektu attīstību. Un viss, ka dzīvojam šajā reģionā, mēs ļoti labi saprotam, ka ir svarīgi garantēt, uh, lai ikreiz, kad vien e, ir iespējas e, investēt, ir jāatceras, ka ir vesela virkne e, procesu, kas jārealizē, lai varētu realizēt projektu, un ir jānodrošina šo procesu realizēšanu saulēcīgi bija Karpātija sakarā nesen ir saņemta arī visapstiprinājuma no vīdes aizsardzības viedokļa. Tā kā būtībā tagad Polijas valdībai ir eh, jāsāk praktiskais darbs pie projekta, pārliecinot citas, eh, citu valstu valdības m, mm, par to, cik svarīgi ir šo projektu pēc iespējas ātrāk realizēt. Nu, visi dokumenti, visi teksti, kas runā par visām šīm problēmām. Piemēram, uh, investīcija apgūšanas ātrums, eh, optimāla piemā finansējuma izmantošana, nu, eh, tas viss ir atbalstāms. Mūsu komiteja, transporta komiteja bija no lielākajām Eiropas parlamentā, tādēļ ļoti žēl, ka uh, tajā ir pārstāvēt tik maz mūsu reģiona valstu pārstāvi. Taču uh, es domāju, ka tas nelieks tekstam iegūt vispārīgu atbalstu. Jūs minējāt arī makro reģionālo stratēģiju, īpaši Karpatu reģionam. Šāda pieeja ļoti svarīga. Man pieredze, mm, mana darba laikā Eiropas parlamentā, jāsaka, mēs par to daudz esam runājuši, un nedrīkst aizmirst šo reģionu. Taču mums ir skaidri arī jānorāda, ka, kad vien tiek izstrādāta stratēģija, tas jau nenozīmē, ka uh, automātiski tiek piešķirti papildus līdzekļi šīs stratēģijas realizācijai. Mēs iepriekšējām runājām minēja, ka makroreģionālā stratēģija nozīmē labāku esošo fondu apgūvi un labāku uh, saskaņošanu starp dažādām stratēģijām un dažādās valstīs uh, reaģēt realizētiem projektiem. Nu, es turpināšu turēt īšas par to, lai izdodas visi šie e, koridoru e, projekti. Un jāceras, ka jebkura valsts ar labu infrastruktūru, ja e, šī valsts neatveras investoriem, ja tajā nav drošas nodokļu politikas, ja tās nerada attiecīgo uzņēmējdarbības vidi, nu tad neviens projekts šādā situācijā negūs panākums. Uh, Mm, to nedrīkst aizmirst. Un vēl kāda lieta, ko es gribēju minēt. Uh, šis ziņojums, šis teksts, un to es arī beigšu priekšsēdētāju kungs, varbūt, ka mums vajadzētu vairāk koncentrēties, uh, pievērsties arī dzelzceļa jautājumiem, jo dzelzceļš arī ir ārkārtīgi svarīga transporta nozare, no kuras, kas ir vidē draudzīgāka uh, forma un noteikti attīstāma tālāk. Jā, liels paldies! Paldies! Eh, bet pirms eh, pavēru eh, sarakstu pāriem runātājiem, man ir daži punkti, ko gribētu teikt. Donava, jā, nu, jau 30 gadus par to ir runāts, par to, kā attīstīt lūk visu šo te ceļu no Rietuma Eiropas uz Melno jūru un tā tālāk, un par to, kā ir jābūvē kanāls un tā tālāk, bet tas viss ir izvērties par tādu savā ziņā bābe, bābels torni. 80% visas e, iekšzemes e, ūdeņu satiksmes iet pa uh, Reinu. Un, uh, piemēram, uh, Bavārijas uh, valdība ir uh, pievērsusies uh, Donavas uh, Mm, attīstība, kuģošanas attīstības jautājumam. Jā, Donava ir kuģojumi, bet ne liela izmēra kuģiem. Un tāpēc šī te e, Reinas Mainas Domnavas kanāla projekts, nu, šeit mēs runājam par šiem te 10% un par efektivitāti, ko šāds projekts nenesīs. Uh, Un tāpēc ir jāizlem, kur ir jāpielieto šie līdzekļi, jo mums to nav bezgalda daudz. Otrs punkts, ko es gribēju minēt. Kāds pozitīvs piemērs, kur uh, ir runa par sadarbību, kur uh, valsts vienot Polija, Slovākija, Ungārija, Horvātija un Slovenija darbojās kopā kur tās vēlas izveidot 11. dzelzceļa eh, satiksmes koridoru no Baltijas līdz Adrijas jūrai. Tātad lielisks eh, piemērs, kur uh, visas valstis uh, veica līdzfinansējumu, uh, izmantojot kohēzijas fondus. Un tas ir uh, tātad labs piemērs, kā uh, panākt lielāku efektivitāti no līdzfinansējuma, ko sniedz pašdalība valsts. Un tāpēc ir jāuzsver, ka ir ļoti saprātīgi, lai šis ceļš tātad virzītos uh, caur attiecīgi visām šīm valstīm. Un ja galu galā izveidojas šis te uh, tiešais savienojums, piemēram, no Tallinas līdz, līdz pat uh, Madrīs jūrē, tas ir lieliski. Tāpēc ir jādomā, kur uh, būvēt šos jaunos tiltus, kur, e, piemēram, veikt dzelzceļa uh, elektrifikāciju. Un, uh, piemēram, šī uh, sakarā ja sadarbojas, piemēram, piecas ostas, nu, tas ir lieliski, jā, mums ir Kostskungs, eh, viņš labi zina, kā darbojas, piemēram, Venēcijas osta, un ja eh, trīs ostas var, sav, no trīs dažādām valstīm var savienot, nu, tad tas ir pozitīvs su, eh, piemērs par šādu sadarbību, šādiem projektiem un sa, sasaisti ar, vai savienojumiem ar jaunajām dalībvalstīm, un tas būtu e, jāuzlabo, un tas varbūt būtu pozitīvs piemērs, kā valstis pašas ir nolēmušas sadarboties savā uh, starpā, lai tālāk uzlabotu dzelzceļa un jūras satiksmes savienojumus, bet tālāk es gribu dot vārdu komisijai. Paldies. Komisija apsveic eh, šo te ziņojumu, kas runā par transporta infrastruktūras piemību centrālajā un austrum Eiropā. Un kā Telička kungs teica, tad daudz izaicinājumu, kas ir saistīti um, ar investīcijām šajā jomā, ir saistītas ar uh, dalību valstīm. Taču Lieta ir tāda, ka infrastruktūra parasti pastāv, tā ir izveidota, bet tehniski neatbilst mūsdienu prasībām. Un tādēļ ir svarīgi risināt šīs problēmas, īpaši izmantojot kohēzijas politikas iespējas meklējot individuāls risinājums infrastruktūrai, ne tikai izmantot investīciju fondus, bet arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, lai eh, realizētu tādus projektus, kam ir pievienotā Eiropa, eh, vērtība Eiropas līmenī. Priekšsēdētāja kungs, kā norādīja Bultas kundze vakar uzklausīšanas laikā, tad uh, eh, serp darbība ir izrādījusies uh, ļoti uh, efektīva. Uh, Jau pirmajā uh, projektu iesniegšanas uh, posmā uh, projektu bija daudz, un daudz no tiem jau ir saņēmuši finansējumu. Tagad mēs vērtējam otro mm, proje iesniegto projektu kārtu, un uh, projektiem ar pievienoto vērtību Eiropas līmenī atkal tiks piešķirti līdzekļi. Un īpašu uh, uzmanību pievērsīsim pārobežu projektiem, ilgtspējīgam transportam, Rail Baltica uh, projektam, piemēram. Daudz projekti tikai aprobežojas tikai ar pārobežu posmu attiecīgajā tīklā, eh, un šis apstākļus būtu jāņem vērā pārskatot TNT nākošajā finansēšanas periodā pieņemot jaunās TNT vadlīnijas un uh, vienošanās par galvenajiem transporta tīkliem, ir ievērojami uzlabojušo procesu. Ir e, ļoti svarīgi pievērsties ziemeļu, austrumu un ziemeļu dienvidu savienojumiem, pieaugot koordinācijai starp dalībvalstīm supranacionālajā līmenī ir ievērojami uzlabojusies šo koridoru attīstība no Baltijas valstīm uz rietumiem, arī Donavas e, reģionā. Darba plāni atsevišķiem koridoriem ir uh, bezgal svarīgi, kas ir efektīva ilgtermiņa plānošana, kur mēs runājam par stabilu vidi, uh, kas tiek nodrošināta vismaz līdz 23. gadam. Diemžēl transporta infrastruktūra nesaņem vienādu atbalstu visos transporta veidos, m, mm, piešķirot uh, valsts atbalstu Eh, vajadzētu atbalstīt ilgtspējīgu transportu, kā to nosaka Baltā grāmata, ņemot vērā klimata eh, izmaiņas. Eh, tālāku iespēju izmantošana būtu tālāk izmantot Connecting Europe Facility, un izmanto tādas finansēšanas iespējas, kā tik minēts vakar uzklausīšanā. Kā daudz no jums uzsvēra šorīt, trūkst, ir e, dažas, e, daži baltie laukumi likumdošanā, un tas ļoti bieži apgrūtina kompleksus transporta projektus. Tādēļ komisija mēģina e, risinājums rast šīm šaurajām vietām, lai stimulētu mm, infrastruktūru, transporta infrastruktūras attīstību. Un uh, turpmākajās sanāksmēs mēs vēl pie jums atgriezīsimies. Liels paldies jums visiem! Paldies, un tagad kā paras došu vārdu referentam. Paldies, priekšsādātāji. Vēlējos pateikties vispirms jau par visiem komentāriem, piezīmēm un tā tālāk. Es jau sacīju, ka šī ir mana ziņojuma tikai pirmā prezentācija, un turpmākajās nedēļās Mums uh, būs jāsadarbojas, lai sagatavotu nāk tālāko tekstu, lai tas uh, pēc iespējas vairāk atbilstu jūsu cerībām un gaidām. Es uzskatu šo dokumentu uh, kā tādu strateģi, strateģisku dokumentu gan padomē, gan komisijai, un es domāju, ka mums vajadzētu pirms def... Mēs noteikti varam definēt uh, noteiktus mērķus, kas būtu jāsniedz Austrum un uh, Centrāla Eiropā, piedāvājot noteikts mehānismus un risinājumus, kas savukārt ļautu tālāk attīstīt transporta infrastruktūru šajā uh, Eiropas reģionā. Uh, Paldies Kalīkungām, eh, kas vērs man uzmanību uz faktu, uz eh, ziemeļu dienvidu virzienu. Jā, ir eh, labs brīdis, lai mēs pārdefinētu mm, transporta virzienus, transporta koridoru virzienus. Arī paldies tāpat Dēls kundzei, kas pienēja svarīgas lietas kas būtu iekļaujams ziņojumā. Paldies, ka minējāt procedūru uzlabošanu, kas var traucēt trantrust eh, transporta eh, investīciju nokļūšanu tur, kur tām jānokļūst. Tas notiek eh, manā valstī un arī citās Austrum eh, Eiropas eh, un Centrāla Eiropas valstīs. Vēlētos varbūt pastrīdēties ar Teličkas kungu, bet viņš ir prom. Eh, gribētu norādīt, ka drošības un drošuma aspekti ziņojumā ir uzsvērti kā svarīgi iemesli, lai pātrinātu infrastruktūras uzlabojumus Eiropā. Protams, ka pieeja ir jābūt konstruktīvai un es atbalstu sadarbību ar visiem ēnu referentiem un, protams, centīšos arī viņu komentārus iekļaut un atspoguļot savā ziņojumā. Tālāk eh, Olešņas kundzei vēlētos pateikties eh, par stratēģiju nozīmi eh, un eh, to, cik svarīgi ir pārlūkot šīs stratēģijas un ņemot vērā to, ka ir jāizmanto visas priekšrocības, ko šīs stratēģijas sniedz, ņemot vērā pieredzi, kas uh, tiek eh, gūta stratēģija realizācijas gaitā. Un uh, eh, Čevskas kundze, nu jā, es te nedomāju, ka viņai izvērsīs iekšējas, uh, nu, ar poliju saistītas diskusijas. Mans viedoklis par viekarpātie ir diezgan nepārprotams. Es domāju, ka uh, E, varēja izdarīt daudz vairāk. Nu, protams, ka es piekrītu, ka bez savstarpējas sadarbības starp dažādām valstīm viek ar patiem maršrutā e, pašu ceļu e, būve, nu, ja nebūs neiespējama, tad katrā ziņā būs pietiekami sarežģīta. Uh, Bet skatoties uz sadarbības attīstību, kas ir institucionalizēta pēdējos mēnešos, nu, e, jāsaka, tas tika panākts e, parakstot e, deklarāciju, ko parakstīja visas valstis, kas atrodas šī viekara pātiem maršrutā Un uh, eh, institīva uzņēmās jaunā, pol, jaunā polijas valdība, un mm, satiksmes ministrs atbalstīja to un atzina, ka tā ir viena no uh, prioritātēm un ka šis, uh, šī ceļa būve ir strateģiski svarīga. Un uh, tas ir svarīgs solis um, šī, um, lai palīdzētu ātrāk uzbūvēt šo ceļu ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu šī politiskā grība, un to ir jāparāda, jādemonstrē. Vēlētos pateikties arī priekšsēdētājiem, jā, jums taisnība, sadarbība starp valstīm, nu, piemēram, cik daudz attiec uz ostām, un šī sadarbība starp valstīm savienojot ostas ir ārkārtīgi svarīga. Un ja tas ir saistāms ar loģiku, uh, saskaņā ar kuru eh, Eiropa vispār darbojas eh, transporta jomā, tad šādus, šādu projektu vienmēr saņems atbalstu gan no parlamenta, gan no padomas, gan no komisijas. Savā ziņojumā, ja neiebilstat, es pievērsīšos šādām iniciatīvām, lai demonstrētu labu piemēru, kā veselīgi attīstīt transporta nozara Eiropas Savienībā. dzelzceļa aspektu. E, gribu uzsvērt vēlreiz, ja jūsuprāt dzelzceļa transports nav pietiekami e, atspoguļots ziņojumā, es vēlētos, mēs to varam apspriest, bet es gribu sacīt, ka manuprāt, tieši dzelzceļa tīkla attīstība ir ārkārtīgi svarīga. Bez dzelzceļa tīkla faktiski neviena valsts nevar attīstīties. Un tā kā es priecājos par eh, Rail Baltica eh, projekta attīstīšanu un iespējam, ka tas tiks virzīts uz priekšu un ka tur tiks panākts projekts, es domāju, ka varbūt manā ziņojumā es eh, vairāk varētu uzsvērt dzelzceļa uh, infrastruktūru. Tā kā paldies, paldies par apspriešanu šodien, par šo viedokli viedokļu apmaiņu, e, pirmoreiz prezentējot manu ziņojumu projektu. Un es e, ceru, ka ziņojums tiks uzrakstīts tā, lai mēs varētu tālāk attīstīt e, satiksmes un transporta nozare Eiropas Savienībā. Paldies! 2. jūnijā 18. ir termiņš, līdz ar to mēs pabeidzam mūsu priekšpusdienas sanāksmes daļu un tiekamies pulksten 15. Paldies!